Īpaši vēlētos sveikt eh, vīdes komitejas kolēģus, protams, sirsnīgi sveicu arī preses pārstāvjus. Mēs visi esam eh, viņiem ļoti pateicīgi un būtu vēl īpaši pateicīgi, ja viņi ātri, ātri uzņemtu savas pēdējās fotogrāfijas un tad ieņemtu savas vietas. Jo, protams, ka man ir prieks ar jums runāt, bet man patīk arī jūs mani redzat. Un tas ir sarežģīti, ja man uh, Te priekšā ir kādi cilvēki, kas eh, staipās ar kamerām un līdzīgiem priekšmetiem. Šodien uzklausīšana ir enerģijas komisāram. Sirsnīgi sveicu Gunteru Otringu, kurš ir eh, Vādenes Virtembergas premjers. Kā jūs redzat, pēc viņa amata viņš ir aktīvs politiķis, viņš ir eh, no viens no svarīgākajiem dalību valstīm, Mēs esam ļoti priecīgi, ka viņš ir pie mums ieradies. Mēs ar prieku ar viņu vedīsim sarunas. Šeit ir runa par enerģijas politiku, un šajā komitejā šī politika ir iegūsi īpašu nozīmīgumu. Īsnībā visā Eiropas Savienības politikā šī tēma ir kļuvusi ļoti svarīga. Protams, ka šī tēma ir strīdīga, Un noteikti, ka šis temats kļūs arvien nozīmīgāks, jo galu galā Eiropas parlamenta ietekme uh, pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir tikai pieaugusi. Esmu priecīgs, ka esat ieradušies tik kuplā skaitā. Es eh, sirsnīgi sveicu Jolainenu no vides komitejas. Man ir uh, liels prieks, ka vidas komitejas kolēģi piedalās šajā uzklausīšanā. Tas tad būtu mans uh, ievads, un es domāju, ka mums būtu jāķeras pie darba. Vēlētos vēlreiz norādīt uz noteikumiem, bet vakar jau tie, protams, tika gari un plaši skaidroti. Bet ir kas ļoti svarīgi šajos noteikumos. Lūdzu, e, ievērojiet sev atvēlēto uzstāšanās laiku, tā lai visi varētu uzdot savus jautājumus. Un lūdzu arī saprotiet, ja jūs neievērosiet šo laika limitu, un tas attiecas uz visiem e, jautājumu uzdevējiem, tad es, protams, iejaukšos un jūs pārtraukšu. Uh, E, tā nav nekāda naidīga izpausme no manas puses, bet es vienkārši gribu, lai visiem būtu iespēja izteikties. Tāpēc vēlreiz sirsnīgi sveicu un dodu vārdu Utram Otringam. Jums ir e, dots desmit minūtes, lai e, jūs dotu īsu ievadu. Rakstiskās atbildes kolēģi jau ir saņēmuši. Lūdzu, tagad dod jums vārdu uzrunai. Ich danke für die Gelegenheit und freue Liels paldies par eh, šo iespēju ar jums tikties. Eh, šī ir pirmā oficiālā tikšanās ar eh, Rūpniecības komiteju un vīdas komiteju. Šī tikšanās man ir ļoti svarīga, jo tā ir iespēja mums izklāstīt savas nostājas. No savas puses es vēlētos teikt, ka es pieteicos šim komisāra amatam, jo es uzskatu, ka cieša sadarbība starp parlamentu un komisiju ir ļoti būtiska, tīpaši manā dosijā. Mēs esam jaunas sadaļas priekšā. Šī jaunā sadaļa tika pirmo reizi ieviest ar Lisabonas līgumu. Šī sadaļa ir jauna. Tas ļauj mums izveidot jaunas struktūras, ja, ja ļauj mums dot jaun, jaunas pārstāvjus. Bez tam tiek arī ļoti daudz kas sagaidīts tiek eh, sagaidītas tieši Eiropas Savienības attīstībā. Mēs esam pašlaik eh, finanšu un ekonomikas tirgu krīzes viducī. Eiropas līmenī un eh, dalību valstu reģionālā un vietējā līmenī mums ir bijuši dažādi pasākumi, lai samazinātu krīzes ietekmi, taču krīze vēl nav pārvarēta. Es domāju, ka pēc krīzes Eiropas Savienībā dalībvalstīs Um, pilsoņiem šī Eiropas Savienība neliksies tāda pati kā iepriekš. Mēs varētu teikt, ka ekonomikas politikai ir jākļūst labākai. Mums ir jāstrādā kopīgi. Mums ir jādomā par konkurētspēju, ilgspējīgumu, sociālo taisnīgumu. Šeit ir jāievieš jauni pamati un ir vajadzīgas jaun, vai, vajadzīgi jauni orientieri. <clears throat> Tieši enerģijas eh, jomā šī jaunā sadaļa ir ļoti būtiska. Ar Lisabonas līgumu un 194. pāntu ir ieviesti jauni tiesiskie pamati, un pirmo reizi mums ir visaptveroša tiesiska kompetence enerģijas politikas eiropeizēšana man šķiet ļoti svarīgs un kopīgs uzdevums. Tas ir jādara gan jums parlamentam, gan padomēji, un, protams, arī jāiesaist ir komisija. Es vēlētos izmantot to, kas pēdējo piecu gadu laikā svarīgu pasākumu veidā jau ir izdarīts. Pirms desmit gadiem, atklāt sakot, uh, Eh, enerģija nebija Eiropas līmeņa temats. Pirms pieciem gadiem sākās dažādas iniciatīvas un impulsi. Eh, pēdējo gadu laikā ir eh, pieņemti dažādi pasākumi, pakotnes, regulas, direktīvas, un šo noteikumu skaits ir visai ievērojams. Es šo piecu gadu laikā vēlētos sniegt savu ieguldījumu enerģijas politikas eiropeiskošanā. Iepriekš jau dalību valstu un reģionālā līmenī, subsidaritātes līmenī e, daudz kas jau ir izdarīts. Es pie jums vēršos kā parlamentārietis. 14 gadus esmu darbojies vietējā parlamentā. Gandrīz 26 gadus es darbojos e, federatīvās valsts e, parlamentā. 5 gadus darbojos valdībā. Tāpēc, lūdzu, uzticieties man, es zinu, uh, ko eh, pilsoņi sagaida no parlamentā. Tāpat arī es eh, zinu, eh, ko, ko nozīmē būt parlamentārietim, ko nozīmē būt amatpersonai. Un tieši tāpēc es darbošos šādā veidā. Es ceru, ka jūs ar komisiju varēsiet vienoties, jo galu galā pie dažādām tematām, tematiem, protams, varētu rasties pretestība. Enerģijas politika Eiropas Savienībai ir ļoti nozīmīga. Pirmām kārtām tā ir svarīga kā, noz kā nozara kā tāda, tāpat tā ir svarīgs faktors ekonomikai. E, treškārt, patērētājiem tas ir būtiski iekšējā tirgus ziņā. Tas ir svarīgi arī klimata un vidas aizsardzības jomā, un arī ilgspējīguma ziņā. Ar Lisabonas līgumu mēs esam saņēmuši ļoti daudz kompetenci, parlaments ir saņēmis ļoti daudz tiesību, un, protams, robeža ir subsidiaritāte. Tas nozīmē, ka mums visiem vajadzētu domāt par mūsu izcelsmi, mums vajadzētu domāt par eh, valstu likumdošanai. Jūs to pārzināt daudz labāk nekā es. Uh, Mums vajadzētu domāt, kā mēs turpināsim strādāt. Mēs nedrīkstētu būt uzbrukoši. Mums ir jādomā par juridiskajām robežām un arī par akcepta robežām politikā. Es domāju, ka mums ir drosmīgi jāizmanto mūsu jaunās kompetences arī tad, ja mums ir jāuzņemās riski. Esmu tam gatavs. Konkurētspēja, ilgspējīgums un e, piegādes drošums ir ļoti būtiski jautājumi. 2020. gadā mums ir jās, jāsasniedz e, mērķi 3x20. Tieši tāpēc e, mums ir jābūt drosmīgiem, mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi, konkrēti soļi, kas ļaus mums šos mērķus sasniegt. Tas ir gan mans, gan jūsu uzdevums. Šīs dienas realitāte nozīmē, ka fosilais kurināmais vēl ar vien ietekmē enerģētiku mūsu pasaulē. Mums ir tieši tāpēc vajadzīga ilgsaitīga paradigmas maiņa enerģētikā. Mums, mūsu mērķis ir atbrīvot enerģiju no CO2. Mums ir jādomā arī par enerģijas drošību un par Eiropas enerģijas solidaritāti. 20% energoefektivitātē ir eh, svarīgs mērķis, kas vēl ar vienu nav sasniegts. Tas ir ambiciozs mērķis, un pie tā mums vēl ir jāstrādā. Mums ir vajadzīgi jauni pasākumi, lai mēs panāktu, ka nākamajos gados šis mērķis varētu tikt sasniegts. Kopenhāgenā mums ir jādomā par Eiropas Savienības autoritāti. Galu galā mūsu ambiciozie mērķi ir jārealizē. Mums ir jāatbrīvojas no skepses pasaulē. Mums ir vajadzīgi tādi mērķi, kas ir tehniski un finansiāli sasniedzami. Tieši tāpēc mums vajadzēs kopīgi iznozēt pirmo rīcības plānu par enerģijas efektivitāti. Un balstoties uz šo analīzi, es uh, gatavošu jaunu rīcības plānu. Enerģijas drošības stiprināšana man šķiet ir otrā prioritāte. Mums ir vajadzīgas visa Eiropas dimensijas un arī ārējās politikas dimensijas. Ja ir runa par ārpolitiku, es uzskatu, ka ir jāvienojas par Eiropas Savienības energopolitiku. Mēs nedrīkstētu paļauties uz divpusējām attiecībām un divpusējiem līgumiem. Tie nākotnē nav svarīgi. Es eh, to saku arī par savu valsti. Ja mēs darbosimies enerģijas politikā kā Eiropas Savienība, darbosimies kopīgi, tad mēs radīsim risinājumus visai Eiropai, nevis tikai atsevišķām saliņām Eiropā. Tieši krīzes eh, ietekmē mēs esam noslēguši ambiciozus projektus infrastruktūras ziņā. Iekšējā tir, iekšējiem tirgum ir vajadzīga patērētāju stiprināšana, mums ir vajadzīgs piegādes drošums, un, lai to panāktu, ir vajadzīga pienācīga infrastruktūra. Mums ir jāsalīdzina infrastruktūra Eiropas Savienībā un ārpus tās. Mums ir jādomā par dažādiem uh, ceļiem, arī par virtuālo pasauli, par telekomunikācijām. Ja ir runa par citiem transporta veidiem, ja ir runa par naftu, gāzi un elektrību, tad eh, transporta kapacitāte un transporta cauradzamība un eh, transporta drošums šie temati ir būtiski gan patērētājiem, gan iekšējiem tirgum, gan arī atjaunīgām enerģijām. Trešā iekšējā tirgus pakotnē, to es vēlētos ar jums kopīgi realizēt. Es vēlos arī tikt galā ar trūkumiem, pašlaik redzamajiem trūkumiem iekšējā tirgus likumdošanā. Es uzskatu, ka ir vajadzīgs inteliģents Eiropas tīkls, Un es uzskatu, ka patērētājiem ir jādod iespēja eh, interaktīvi ar mums sadarboties tiesību izveidē. Mums ir vajadzīgi arī energoskaitītāji, viedie energoskaitītāji, kas Eiropā ir ļoti būtiski. Es jums varu piedāvāt savu gatavību eh, iesaistīties atklātā dialogā. Es varu jums apgalvot, ka Jūsu jautājumi man ir ļoti būtiski, un es tos izmantošu turpmākajos piecos gados, lai palīdzētu attīstīt labu energopolitiku Eiropas Savienībā. Es sniegšu savu ieguldījumu, lai jūs uh, varētu redzēt, ka jūsu cerības tiek izpildītas. Lielas paldies! Lielas paldies, Otinger kungam! Pirmais izteiksies Vidāls Kvadras. Viņam tiek dot iespējas dot jautājumu. Gracias, senor presidente. Usted... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lai lūgtu šajā noklausīšanās, kandidāta kungs, un es vēlu jums visu to labāko. Kandidāta kungs, jūs noteikti zinat, ka Eiropas Savienība ir izvirzījusi sev mēķi uh, izmantot 20% atjaunīgās enerģijas līdz 20. gadam. Jūs un es, mēs izcinām, ka ar šo mērķi nepietiek, ja mēs tiešām vēlamies sasniegt mērķi, ka mums būs energopolitika ar zemu izmešu skaitu un vienlaicīgi, kas ir konkurētspējīga, tad mums jāiet vēl tālāk. Un cilvēki uzskata, ka pie zemes izmešu enerģijas avotiem, mums vajadzētu izvirzīt konkrētas prioritātes, savukārt citi, un to starp es ieskatu arī sevi, dot priekšroku integrētākai pieejai. Līdz ar to mans jautājums ļoti tieši. Vai jūs atbalstat, vai precīzāk, vai savā darbībā jūs atbalstītu integrētu mērķi visām visiem zemu izmešu vai nulles izmešu enerģijas avotiem nākotnē? Vai skatīties šo jautājumu kopumā? Paldies! Vārds Otingeram. Eitsigal. 20%, protams, ir ambiciozs mērķis. No savas iepriekšējās pieredzes, no savas federatīvās zemes Bādnes Virtenbergas, es varu teikt, ka uh, Eh, primārais enerģijas patēriņš ir 9%. Tas, protams, ir labāk nekā caurmērā Vācijā. Elektrības patēriņš ir 14%. Es domāju, ka tas būtu par, bija pareizi un arī gudri noteikt šo ambiciozo mērķi. Protams, saredzamā uh, eh, laiktermiņā mums vajadzētu to pārbaudīt un varbūt arī grozīt. Es uzskatu, ka nākotnē mums ir vajadzīgs vairāk nekā 20%. Kā mēs to panāksim? Un kā izskatīsies šie izmantot enerģijas veidi? Tas, protams, ir atkarīgs no um, reģionālās kapacitātes, vai tā būtu vēja enerģija, ūdens enerģija, bioenerģija, ģeotermija, saules enerģija. Eiropas reģionā šiem enerģijas veidiem ir uh, dažāda kapacitāte un dažādas iespējas. Es domāju, ka eh, šeit ir jādomā par subsidiritāti, mums ir jādomā par uh, dalību valstu parlamentiem un par uh, citiem svarīgākajiem spēlētājiem. Mums ir jādod viņiem iespēja darboties un ir jādod iespēja noteikt šādus mērķus. Es uzskatu, ka transporta kapacitāte būtu jāuzlabo. Eiropas reģionos un arī ārpus Eiropas mums ir eh, dažādi nosacījumi par, eh, par enerģijas ražošanu. Piemēram, ziemeļūra un vējš parāda, ka tam ir ļoti liela nozīme. Jo arī citi reģioni, piemēram, tādas metropoles kā Parīze un citas vietas, kur šādas iespējas nav tik lielas. Tas nozīmē, ka Eiropas uzdevums būtu uh, Eh, centrāli domāt, kā eh, kontrolēt šo mērķu izpildi. Tāpat vajadzētu veidot arī tīklus eh, tā, lai visi investori un visas politiskās iestādes varētu iesaistīties. Lielas paldies, tagad vārds Vidalam Kvadrasam uzdot papildu jautājumu. Gracias, senor Otinger. Paldies Oten, Otinger kungam par atbildi. kā jau jūs droši vien nojautāt, tas, ko es mēģināju panākt, ir runāt par ideju par stratēģiju, kāda tiek izmantot, piemēram, apvienotajā karalistē, kur visambiciozākie vēja un viļņu enerģijas projekti tiek īstenoti un tie tiek eh, padarīti savietojami uh, ar to, ka tiek atjaunota kodola enerģijas un citu enerģijas iegūs veidu programmas. Un, bet vienlaicīgi tiek iekļauti arī zem izmešu enerģijas avoti. Vai jūs dot priekšroku šādam enerģijas resursu jaukumam, kur, vai arī tam, ka tiktu iekļauts viss zem izmešu avoti, ne tikai daži? Kolēģi, Vakardien automātiski jūs ievērojāt jums atvēlēto laiku, šodien tas ir nedaudz sarežģītāk. Es vēlētos jūs visus aicināt, atcerēties, ka ir viens, eh, viena minūte jautājumam, divas minūtes komisāra atbildē, viena minūte papildu jautājumu, viena minūte atbildē. Es atvainos, Atninger kungs, vārds jums atbildē. Es uzskatu, ka. Uh, ir vajadzīgs tāds kā zelta vidusceļš starp jūsu abiem uz, uzdotajiem jautājumiem. E, protams, ka ir jādod pēc iespējas vairāk brīvības e, rūpniecībai un e, nacionālajiem iestādēm, bet tāpat mums ir vajadzīgi mērķi un noteikumi, kas ir saprātīgi un vajadzīgi. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā. Ka nodrošināt tādu ekonomiku, kas būtu brīvā no CO2 izmešiem vai kur CO2 izmešu būtu maz. Tieši tāpēc es e, respektēju dalībvalstu lēmumu pieņēmējus. E, eh, kā pilsonis no Bādnes Viertembergas es uzskatu, ka mūsu atomenergostaciju e, eh, darbības laiks būtu jāpagarina. Savos jaunajos uzdevumos Es, protams, respektēju mūsu visu kompetences. Es uzskatu, ka eh, pateikt jā vai nē kodolenerģijai ir eh, reģionāls vai dalībvalstu jautājums. Mēs uzskatām, ka eh, šī ir tāda jauna, novatoriskā e, tehnoloģija. Ir tādas valstis, kas pat vēlas šo e, tehnoloģija ieviest, ja tā iepriekš nav izmantota. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt drošību, vajadzētu nodrošināt pētniecību šajos jautājumos. Es to skatīšu par vienu no savām prioritātēm. Lielas paldies! Lantēm kungam jautājums. Priekšādātāji, mans jautājums eh, neatiecas vairāk uz eh, enerģijas politiku, bet gan tādu, ir tāds vispārīgāks. Saskaņā ar eh, Vācijas ekonomikas ministriju jū, jūs, eh, Vanē Virtembergā, kā premjers, eh, diezgan kritiski izvērtējāt standartus attiecībā uz naudas atmaskāšanu. Naudas atmaskāšanas noteikumi netika ieviesti daudzus gadus. Mans jautājums būtu, kā jūs pietiekami uzticami darbosieties 27 at, pret 27 dalībvalstīm jūsu amatā, ja galu galā jums ir jārealizē svarīgi noteikumi. Otinger kungs. Es uzskatu, ka atbildīgais ir konkrētais ministrs konkrētajā federatīvajā dalībvalstī vai arī uh, federatīva, dalībvalstī vai federatīvajā zemē. Es uzskatu, ka 17 mēnešu laikā uh, tika ļoti ātri izveidotas dalībās tiesības. Es uzskatu, ka tā bija mana iekš, iekšlietu ministra kompetence nodrošināt, lai uh, naudas atmazgāšana netiktu pieļauta nevienā nozarē. Taču ministrija varbūt nav īstais līmenis šim darbam. Mums ir vairāki speciālisti un ir arī attiecīgās iestādes, kas var ar šiem jautājumiem nodarboties. Mums ir jānodrošina, lai speciālists varētu uzņemties pilnvaras un varētu īstenot eh, naudas atmaskāšanas direktīvas un pieņemt attiecīgos pasākumus. Tādējādi tiktu stiprināts budžets. Mums ir izveidoti jau attiecīgie pamati, lai to darītu. īstenībā neviena cita federatīvā zeme nav tik daudz darbojusies šajās jautājumos kā Bādene Virtēmberga. Lūdzu, jums vārds papildu jautājumam. Jā, runājot par uh, energopolitiku un pētniecību. Jūsu resursi un portfelis ir nedaudz samazināts. Vai jūs varēsiet kopā ar Barozu darboties tā, lai uh, energopētniecība nonāktu atkal jūsu portfelī. Es domāju, ka tas būtu tikai un vienīgi loģiski un saprātīgi. Kolēģi, es uzskatu, ka šis portfelis, kas pašlaik ir izveidots, ir uh, tāds augošs portfelis. Mans uh, priekšstats jau izmantoja šī portfeļa iespējas. Rūpniecības komitejā ir ļoti daudz parlamentāriešu, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un es domāju, ka šis skaitlis tikai pieaugs. Esmu nolēmis izveidot no šī portfeļa pietiekami rīcības spējīgu un spēcīgu portfeli. Protams, ir arī robežas, kā jau ikvienā demokrātiskā iestādē šādas robežas pastāv, ja runa par vīdes politiku, par klimatu politiku, par pētniecību, par iekšējo tirgu un konkurenci, par ekonomiku kā tādu, par ārpolitiku. Es uzticos saviem kolēģiem, es uzticos kolēģijai, es uzticos mūsu partnerībai. Es uzskatu, ka tas tikai stiprinās mūsu darbu. Es eh, neuzskatu, ka mums vajadzētu konkrēti darboties tie tikai pie savas šaurās nozares. Ja runa par pētniecību, priekšsēdētājs ir atbildīgs par šo jautājumu. Viņam vajadzētu konkrēti noteikt, kā tad izskatīsies eh, šī kompetenču sadale. Es, protams, būšu atbildīgs par pētniecību enerģijas jomā. Es kontaktēšos ar saviem kolēģiem, kā mēs tā formāli un oficiāli noteiksim eh, robežas eh, šajā enerģijas pētniecībā nākotnē. Jebkurā gadījumā es galvenokārt nodarbošos ar šiem enerģijas pētniecības jautājumiem. Ekas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Neskatoties uz eh, trešo enerģijas pakotni, eh, šis iekšējais tirgus enerģijā vēl arvien nedarbojas. Patērētāji un rūpniecība no tā cieši. Eh, trūkst tīklu, cenas ir ļoti svārstīgas, tāpat arī ir ļoti smagi ietekme uz klimatu. Eiropa attiecībā uz enerģijas efektivitātes pasākumiem neko daudz nav panākusi. Līdz ar to ir vajadzīgi ātri lēmumi, mums ir vajadzīgi svarīgi, krasi pasākumi. Mārtā mēs parlamentā un padomē diskutējām par 2020. gada mērķiem. Kādi būtu jūsu priekšlikumi, kādi būtu pasākumi, kas būtu ātri un drīz jāveic, lai atrisinātu šos jautājumus? Otinger kungs, jums vārds atbildēja. Godamie deputāti, pirmām kārtām es vēlos, lai pavisam drīz un ātri tiktu realizēta šī eh, trešo, trešā enerģijas pakotne. Es eh, gribētu to garantēt un arī kontrolēt. Es gribētu to darīt kopā ar jums. Pirmām kārtām šeit ir runa par desmitgadu investīciju plānu uzņēmumiem. Tas būtu elektrības un gāzes tīkliem. Vispirmām kārtām mums ir jādomā par enerģijas ekonomiku, par energosaimniecību. Mums ir jādomā par caurdzmību, ja mēs skatāmies uz elektrības un gāzes tirgu Eiropā. Tāpat mums ir jādomā par supertīkliem, vai nu tā būtu Ziemeļjūra vai Vidusjūra, uh, bet galvenokārt eh, mums jādomā par ziemeļiem dienvidiem un austrumiem rietumiem. Es uzskatu, ka mums ir jāveido visa Eiropas tīkli, tāpat mums ir jādomā par ten tīkliem Eiropā. Es domāju, ka tas būs efektīvs palīgs energopolitikā. Es domāju, ka Eiropai vajadzētu domāt par šiem tīkliem, vajadzētu iejaukties šo tīklu realizācijā, kā arī uh, domāt par uh, infrastruktūras finansēšanu. Mēs pašlaik gatavosimies uh, budžeta sarunām par šiem jautājumiem. Nākamais par iekšējo tirgu runājot. Es uzskatu, ka uh, patērētājiem vēl ar vienu netiek sniegs pietiekami daudz informācijas. Es domāju, ka mums vajadzētu stiprināt eh, patērētājus, mums vajadzētu domāt par mm, darbu medijos, par dažādiem fórumiem Londonā. Mums ir daudz dažādu pasākumu priekšā. Mums ir jādomā par skolēnu izglītošanu. Es uzskatu, ka tie visi ir paveicami pasākumi. Trešām kārtām patērētājs ir jāinformē, un šī informēšana ir aktīvi jāizmanto. Mums ir jādomā, piemēram, par skaitītājiem. Mums ir jāuz, jāpanāk, lai patērētāji zinātu, kādā veidā viņi izmanto savu enerģiju. Es skatu, ka tas ir ļoti izšķirošs aspekts. Es, es uzskatu, ka šo tematu jūs pārzināt daudz labāk nekā es. Es zinu, ka ir notikušas ļoti strīdīgas šajā debata šajā parlamentā. Es zinu, kādas ir manas valsts valdības intereses. Es zinu, kādas intereses ir lielajiem energopiegādātājiem Eiropā. Protams, tīklu pārdošanas jautājums ir svarīgs, bet daudz svarīgāk man liekas domāt par caurdzamību. Ja mēs to panāksim, es uzskatu, ka iekšējiem tirgum būsim izdarījuši ļoti daudz. Otinger kungs, es jūs lūgtu ievērot jums atvēlēto laiku, tā lai varētu uzdot jautājumus. Ekas kundzei vārds papildu jautājumam. Ja, ja, eh, All ödmjukhet, herr Oettinger, de åtgärder ni nämner... Oettinger kungs, šajos eh, jautājumos noteikti ir eh, jāvēlta ļoti daudz laika, ja runa par supertīklu, ja mēs šeit informēsim tikai patērētājus, tad tas aizņems ļoti daudz laika. 50% no, uh, no enerģijas tiek importēts, un uh, nākotnē iespējams, ka mēs importēsim pat 70%. Uh, es uh, gribētu dzirdēt, ko jūs ieteiktu pēc jaunā gada uh, augstā līmeņa sarunām, it īpaši runa par energoefektivitāti. Ja runa par Spānijas prezidentūru, mēs esam vienojušies, ka energoefektivitāte būs viens eh, no, viena no prioritātēm. Protams, ka mums ir jādomā par energo krīzi, bet energoefektivitāte pēc Kopenhāgenes ir ļoti būtiska. Nākamajās nedēļās es eh, vēlētos veltīt laiku arī sarunām ar jums, tā lai no mana dosie varētu nodot priekšsēdētājiem konkrētus priekšlikumus. Mēs Iesaistīsim arī citus kolēģus, Hedegardu un citus, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem. Mums ir vajadzīgs, protams, laiks, lai sagatavotu šos pasākumus, bet tas tiks darīts. Nākamais jautājums. Klūts Tomas. Otinger kungs aizmūgti šajā noklausīšanā ļoti stingra un ambicioza energopolitika ir runāt vienā balsī ar Krieviju. Vācijas avīzēs jūs esat izteicies, ka jūs aizstāvēsiet Vācijas intereses. Kā tad tas sadarbojas kopā? Jūs esat teicis, ka Eiropas komisāra pozīcija ir cīnīties par tā saucamo bundlingu, un jūs esat gatavi aizstāvēt šādu politiku. Bet jūsu lielākā politiskā cīņa nākamajos gados būs uzspiest stingru un ambiciozu energopolitiku. Vai jūs esat gatavs cīnīties par 20% saistošu energo resursu mērķi, vai jūs esat gatavi cīnīties par CHP direktīvas pārveidi? Vai jūs esat gatavs cīnīties par energo pakalpojumu direktīvas pārveidi? Jo energoefektivitātes politika ir tas, ar ko jums būs jānodarbojas nākamo gadu laikā. Tā ir jūsu galvenā politika. Un pat ja tas sadurās ar galvenajiem Vācijas oligopolu centieniem. Kā jūs tiks galā ar šo jautājumu? Jā, apkomu. Vārds Satingaram. Turmes kungs. Es uzskatu, ka mani uzdevumi man ir saistoši. Šie 20% daudz, kas eh, ir ieizminā dosie, ir jūsu izstrādāts. Jūs kā parlamentārieši esat devuši man šos uzdevumus, tie man ir saistoši. Mans uzdevums ir ar jums domāt, kas notiks pēc 2020. gadā. Ja 2050. gads tiek uzlikts kā ilgtermiņa mērķis enerģijas atbrīvošanai no oglekļa, tad mēs dosim savu ieguldījumu kā mēs eh, nākamo desmit gadu laikā eh, varētu izvirzīt attiecīgos eh, tiesiskos, tehniskos un citu veidu uzdevumus. Jau iepriekš es minēju, ka īpašumtiesību nodalīšana man ir zinām šī iniciatīva. Bet mums ir jādomā arī par materiālo pusi, mums ir jādomā par caurdzamību, par izmaksām, uh, mums ir jādomā par piekļuvas tiesībām. Pat tiešām eh, Vācija un Francija, kas ir ļoti lielas valsts teritorijas ziņā un arī lielas enerģijas ražotājas, būs eh, svarīgākie stūrakmeņi šajos jautājumos. Protams, mums ir jādomā arī par objektivitāti. Es neesmu Vācijas komisārs, esmu vienkārši eh, komisārs, kas ir ieteikts no Vācijas puses darbam Eiropā. Man, man nav nekādu nolūku iestāties par Vācijas struktūrām. Es varu jums eh, apsolīt, ka es eh, domāšu par Eiropas dimensiju visos jautājumos, tā skaitā arī ekonomikas jautājumos. Paldies, vai kodam turmesam ir papildi jautājums? <laughs> <laughs> Alle klar, Zeitung. <laughs> So, uh, it... Tā tad tas ir tāds atklāts noslēpums, ka jums ir slēgts personiskā attiecība gan ar Bermutātu kungu, kas ir Ion priek priekšsēdis, un ar Grosman kungu, kas ir IWI e vadītājs. Kā jūs risināsiet jautājumus, ja Pasaules vidas fonds ir ieviet, izteicis sūdzību par Kalsroja celto ogļu elektrorūpnīcu un kā jūs skatīsieties ar sūdzībām pret Amplion, kura īpašumtiesības nav nodal, nodalīta no daļas no elektrotīkla. Vai jūs varat sniegt kintru, stingru garantiju? Es neapšaubu, ka jūs varat spēlēt kārtas, ar ko jūs gribat, bet jautājums ir tāds, vai skatoties uz Eiropas Savienības politikas lēmumiem, uh, būs drošība, ka politika netiks izlēmta kādā šādā kāšu spēlē. Paldies! Klingāt. Otingera kungs, jums vārds atbildē. Turmis kungs. Lūdzu, uzskatiet, ka man būs vajadzīgā neatkarība un objektivitāte. Galu galā šeit ir runa par neatkarību, par juridisku neatkarību, un es domāju, ka tas ir jo ļoti leģitīms pamats mūsu tiesību izmantošanai eh, tādā demokrātijā, kādā mēs atrodamies. Eh, Grosman kungs, es ar viņu spēlēju eh, kā, kārtis, bet tas bija tāds labdarības turnīrs. Mēs turpināsim šīs spēles. Un, protams, mēs vai nu zaudēsim, vai arī uh, dosim savu ieguldījumu. In einem Saal in meinem Ministerium gespielt, aber ich nicht gegen ihn, Es spēlēju kādā no telpām manā ministrijā, bet es nespēlēju pret viņu, viņš spēlēja kādu citu. Tad šis turnīrs notika ļoti atklāti. Jā, protams, tur var piedalīties arī pilsoņi. Ja viņi prot spēlēt kārtas, viņi paņems līdzi naudu likmēm, tad viņi var nākt un spēlēt. Čičsterkungs, jums vārds jautājumam. Paldies priekšādā Otingar kungs, ņemot vērā, ka 31% vai aptuveni tik daudz Eiropas elektroenerģijas tiek ražota ar kodola tehnoloģijas palīdzību, vai jūsuprāt šeit pat lielu procentu var sasniegt ar atjaunīgām enerģijām, pat ja ir lielas, liela projekta kā dezerteik, saules enerģija no Sahāras tūkstošiem, vai pat uh, eh, septiņu varāžu no tā reģiona, kur es pārstāvu. Vai jūs paredzat kādas lielas iniciatīvas vai ievērojumus projektus šajā jomā, vai arī jūs koncentrēsieties uz to, lai patreizējie tiesību akti, klimata pakete un trešā pakete tiktu īstenota pilnīgi un visā Eiropas Savienībā? Paldies! Danke sehr, Herr Oettinger. Paldies, vārds Oettingeram. Klimata pakotne tās pilnīga realizācija ir ambiciozs mēķis, bet tas ir ļoti svarīgs mēķis, jo mēs galu galā vēlamies būt kā piemērs visai pasaulē. No tā izriet arī daudz citi mērķi, un es tos uzskatu par pareiziem. Nākamajos gados, nākamajā desmitgadē mēs šos mērķus apspriedīsim. Mums vajadzēs spriest arī par to, eh, kādā veidā mums vieta eh, tālāk par šiem 3x20 mērķiem, kā mēs to varam darīt eh, tehniskā un ekonomiskā ziņā. Pēc manām domām mums vajadzētu šīs vīzijas pārbaudīt kopā ar visām iesaistītajām pusēm. Mums ir jādomā par lieliem spēlētājiem, mums ir jādomā par Āfriku un par Eiropu. Mums ir jādomā par saules enerģiju, kā arī mums ir jādomā par tīklu attīstību. Mums ir jādomā par tādiem tīkliem, kurās nebūtu noplūžu un zaudējumu. Tieši tāpēc es vēlētos aicināt visas iesaistītās puses, tie būtu uh, uzņēmumi enerģijas nozarē, elektrības nozarē. tāpat arī komunikācija uzņēmumi. Taču šeit ir runa par to, ka mēs nedrīkstam izmantot Āfriku. Mums ir vajadzīga partnerība, vajadzīga tāda situācija, kur ieguvēji būtu abi, kur varētu sadarboties gan uh, trešās valstis uh, Eiropa, Āfrikā, gan arī Vidusjūras reģiona valstis un Eiropas valstis. Nākamajos gadu desmitos šie jautājumi būs ļoti svarīgi. Uh, ne tikai Vācijai. Ir eh, tādas valstis, kas eh, kodola enerģijas ziņā ir paredzējušas savu ilgtermiņa nākotni. Eh, tā, tās neuzskata kodola enerģiju par pārējas tehnoloģiju. Balstoties uz esošajiem līgumiem, šis jautājums ir dalība valstu parlamentu un valdību ziņā. Mans uzdevums ir uh, pildīt līgumus un tos ievērot. Tie tieši to es arī darīšu. Čičester kungam eh, vārds, vārds papildu jautājumam. Paldies, priekšsētāji. Ievaddaļā jūs runājat par to, ka jānovērš jau kādu trūkumu trešajā paketē. Un es piedalījos Eiropas regulātoru sadarbības aģentūras izveidē, un es domāju, ka šai aģentūrai būtu ļoti nopietna loma šajā ziņā, lai jūs aktīvi atbalstītu viņu darbu un it īpaši viņu centienus risināt īpašumu tiesību un apvienošanas jautājumu. Danke sehr, Herr Oettinger, bitte um Antwort. Die Regulation ist in jedem Binnen. Regulēšana ikvienā iekšējā tirgu un īpaši tādos tirgos, kas ir kļuvuši par īstiem tirgiem, ir izšķiroša. Mums ir vajadzīgs eh, vidusceļš starp pārāk plašu regulēšanu un līdz ar to tirgu skropļošanu un starp pārāk nelielu regulēšanu, kas ne, neļauj mums veidot tirgu. Ja mēs domājam par izējas valstīm, ja mēs domājam par lielajām valstīm teritorijas ziņā Eiropā, tad, protams, regulēšana ir vajadzīga, taču mums ir vajadzīga arī godīga tirgus pamati un izdevība nokļūt eh, konkurencē. Jā, šāda izdevība jādod ikvienam. Mums ir jādomā par to, kā atrisināt eh, regulēšanu tur, kur uh, ir tādas siltumelektrostacijas, kas uh, tika agrāk finansētas no valsts puses. Mums ir jādomā par tīklu atvēršanu tā ir jāīsteno. Mums ir jānodala šīs tiesības un jānodrošina arī uh, iespēja iegūt īpašumā šādas uh, stācijas. Mums ir jādomā par dažādiem, dažādām juridiskām problēmām. Uh, šādu uh, īpašumtiesību nodalīšanu daudzas valsts vēl nemaz nav akceptējušas. Tieši tāpēc mums ir jādomā par caurredzamību, mums ir jādomā par caurredzamību izmaksās, un izmaksu aprēķinos. Mums ir jādomā par to, lai cena būtu godīga. Šeit ir vajadzīgi praktiski un efektīvi pasākumi. Es domāju, ka tie sniegs savu rezultātu. Paldies vārds Matiesam jautājumu uzdošanai. Maties kundze. Paldies priekšsādātājiem. Komisāra amata kandidāta kungs. Jūs runājāt par instrumentiem, jūs runājāt par dažādiem un daudziem priekšlikumiem, jūs runājāt par ļoti daudz ko, ieskaitot energoefektivitātes jautājumu. Bet jūs nerunājāt par energoresursu avotu dažādošanu, un par to ir mans jautājums. Eiropas Savienība šajā ziņā ir bijusi visai piesardzīga, vismaz attiecībā uz biomasas um, šī energokomponenta ražošanu. Kāda ir jūs nostāja šī jautājumā, tīpaši ņemot vērā to, ka mums ir liels problēmas ar mežu izciršanu Eiropā? Un patreiz vienīgais, ko mēs darām šai sakarā, ir mēs producējam rekomendācijas, nevis nākam klajā ar saistošiem kritērijiem. Paldies! Bitte um eine Antwort an Herrn Oettinger. Vārds atbildēja Oettingeram. Bioenerģijas temats, vai nu šeit runa būtu par eh, transportu vai par biomasas ražošanu, nākamo gadu laikā ir jāattīsta. Tas ir jādara sensitīvi un diferencēti. Šis 10% mērķis transporta jomā ir visnotaļ strikts. Es to noteikti ievērošu. Taču es zinu arī, kāda riska ir saistīta ar bioenerģijas tematu. Tieši tāpēc tiks gatavots ziņojums par to, vai ir iespēja izmantot uh, ekoloģiju. Mums ir jādomā par uh, mēžu izmantošanu. Šeit ir runa par kopējo bilanci, kur būtu ietverti gan ekoloģijas, gan transporta jautājumi. Mums ir jādomā par, ne tikai par biomasu, mums ir jādomā arī par CO2 izmešiem. Ja runa par pārtikas produktiem, tad, protams, ka arī šis jautājums ir būtisks, bet jebkurā gadījumā biomasa lauksaimniecības uzņēmumiem Eiropā, manuprāt, ir perspektīva. Es domāju, ka to vajadzētu izmantot, ja, protams, ekoloģiskais kritērijs vēl ar vienu ir pozitīvs šajā bilancē. Uh, papildi jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra amata kandidāta kungs, mans otrais jautājums ir visai tieši, un tas uh, skar jau iepriekš minēto jautājumu šī dekarbonizācija. Ņemot vērā Eiropas Savienības degvielas politiku, kā jūs esat iecerējis nodefinēt rīcību politikas, kas ļautu mums risināt problēmas, ko radījušas CO2 gāzu emisijas Eiropā. Paldies, atbildēja vārds Otinger kungām. Jums ir pilnīga taisnība. Šeit ir runa ne tikai par Eiropas Savienības eh, dalību valstīm. Mums ir jādomā arī par eh, izmantošanu trešajās eh, valstīs, īpaši jaunatīstības valstīs. Es domāju, ka šeit problēmas būs vēl smagākas nekā pie mums. Biomasa, protams, ir izmantojams resurss. Mums, mēs varam dot impulsus, mēs varam noteikt dažādas kvotas procentos un tā tālāk. Mums ir jādomā, un šajā bilancē jāietver arī uh, izcelsmes valstis un jaunatīstības valstis mums ir jādomā par striktiem uzdevumiem attiecībā uz CO2 samazināšanu. Tāpat ir arī jāskatās uz ekoloģisko mērķu sasniegšanu. Mums ir jābūt uz to gataviem, savādāk mēs panāksim pretējo nekā bija iecerēts. Nākamais jautājums. Otinger kungs, es gribētu sveikt jūs manas politiskās grupas vārdā un gribētu novēlēt jums visu to labāko. Runājot par enerģētiku. E, līdz šim Eiropas Savienības stratēģija, politika un likumdošana e, šī jomā ir izmantojusi uz tirgu balstītu pieeju. Bet ko jūs domājat par tādu integrētāku pieeju šai nozarei, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību intereses? Paldies! Otingeri kungs. Tas ir ļoti vajadzīgs un svarīgs, svarīga izēviela jebkurā rūpniecībā, un tieši tāpēc nafta Eiropas Savienībā vēl ar vienu spēlēs lielu lomu. Es vēlētos dot savu ieguldījumu, lai gāze tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par Gās, māse, tas... Par gāzes izmantošanu elektroenerģijas iegūšanai. Te tiek izmantots arī solidaritātes princips. Mums ir jādomā par Nord Stream projektu, mums ir jādomā par solidaritāti un partnerību ar citām dalību valstīm. Mums ir jāizvairās no uh, atsevišķiem salu risinājumiem Eiropas Savienībā. Mums ir jāsamazina atkarība no viena vada vai no vienas izcelsmes valsts. Tieši tāpēc eh, Baltijas jūras vats eh, vai dienvidu Eiropas vadi līdz pat eh, Kaspijas jūrā ir vienlīdz svarīgi. Tie ir tikpat svarīgi arī kā vidusjūras vadi virzienā uz Āfriku. Tāpat mums ir jādomā par iekšējiem Eiropas eh, tīkliem, cauruļvadu tīkliem. Mums ir jāveido tīklīs starp dalību valstīm, tiem būs ļoti liela nozīme. Es uzskatu, ka eh, šajos projektos nākamo gadu laikā būs redzama ievērojama attīstība. Vai jūs vēlaties uzdot papildu jautājumu, kolēģi? Jā, paldies. Es gribētu vaicāt par alternatīvajām enerģētikas formām. Pirmdien Strasbūrā ir uh, iecerēts, um, iecerēta vēl viena noklausīšanās, bet um, kas attiecās uz Eiropas konkurētspēju, vai jums ir iecerēta kaut kāda politika um, Eiropas uh, rūpniecības jomā izmantojamo dažādo energoresursu izmantošanai? Paldies, atbilde. Enerģijai Eiropas Savienības rūpniecības uh, konkurētspējā un darba vietu nodrošināšanā ir arvien pieaugoša loma dažādās nozarēs, tērauda industrijā, pērā, pārtikas produktu ražošanā, papīra ražošanā, ķīmijas industrijā tīpaši. Bet īstenībā tas attiecas uz gan arī uz visām nozarēm. Enerģijas izmaksas un enerģijas drošums ir kļuvis par nodeicošo faktoru. Attiec, atšķirībā no citām uh, citiem pasaules reģioniem, no Ziemeļamerikas, no Āzijas, eh, enerģijas jautājums eh, kļūst mums, mūsu izcelsmes valstīm par ļoti nozīmīgu. Mums vajadzētu domāt par to, lai mēs neesam atkarīgi tikai un vienīgi no Eiropas. Mums ir uh, jāņem vērā visi šie faktori un ir uh, jātīstas priekšu pasākumi. Bet Mums ir jādomā arī par autoritāti un varu. Tas neatiecas tikai uz enerģiju, tas attiecas arī uz vidi, uz darba tiesību aizsardzību, uz darba standartiem. Eiropa bieži vien ir daudz novatoriskāka, jaunāka nekā visa pārējā pasaulē. Mums vajadzētu panākt, lai šis novatoriskums, jaunās tehnoloģijas, kvalifikācija, apmācība, mūsu nodarbinātie, lai viņiem šie faktori būtu, lai tie palīdzētu viņiem, nevis lai tie kļūtu par izslēdzošiem. Paldies! Nākamais jautājums. Paldies priekšsādātājiem! Otingerkungs. Jūs daļēji atbildējāt jau uz jautājumu, ko bija iecerējis jums uzdot par gāzes vadiem, bet es gribētu dzirdēt par konkrētiem pasākumiem, ko esat iecerējis, ņemot vērā to, ka mums pietrūkst enerģētikas starpsavienojumu, piemēram, starp Franciju un Spāniju. Paldies! Paldies par jautājumu vārds Atingaram. Godamais parlamentārieti, Pašlaik mums ir uh, e, tāda visai nodalīti tirgi, kas pastāv tikai konkrētajā dalību valstī. Tas neatiecās uh, tikai uz gāzi, tas attiec arī uz uh, citiem enerģijas veidiem. Es uzskatu, ka iekšējā tirgus izveide Eiropā un ne tikai dalību valstu iekšējo tirgu izveide ļaus mums uh, veicināt konkurētspēju. Mums ir eh, jāturpina strādāt, un vai tas notiks eh, dodot uzdevumus vai izveidojot dažādas finansiālas stimulēšanas programmas, bet uh, Es zinu, ka, protams, ka pastāv problēmas ar dažādiem uh, starpsavienojumiem. Šiem starpsavienojumiem nav kap vajadzīgās kapacitātes. Un īsnībā šie starpsavienojumi neatbilst uh, pašlaizējām prasībām no ekonomikas puses. Paldies, papildījātājums. Paldies, Altīņģer kungs. Es ļoti ceru, ka jūs atrisināsiet enerģētikas problēmu enerģiski. Paldies! Paldies! Nākamais jautājums uh, Koloskai Pabinskai. Uh, thank you very much. <clears throat> Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Jūs uh, savā atklāšanas uzrunā teicāt, ka paverās jauns periods Eiropas enerģētikas politikā, tā kā jums ir izdevība kļūt par vēsturisku komisāru Eiropas Savienībā, kurš eh, veidotu tiešām ietekmīgu un aktīvu Eiropas politiku šajā nozarē. Tādēļ es atbalstu to, ko jūs teicāt par nepieciešamību pēc lielākas solidaritātes un enerģētikas politikas Eiropeiskošanu. Bet es gribētu vaicāt sekojošo. Eh, atsevišķas dalībvalsts ir izolētas un noslēgtas no energo eh, resursu pamat avotiem, un kādi ir tie pasākumi, ko jūs realizēsiet, lai nodrošinātu solidaritātes principa ieviešanu šī jomā, ko paredz Lisabons līgums 194. pāns. Ko esat iecerējis darīt, lai veicinātu dienvidu dabas gāzes koridora um, būves finansēšanu un atbalstīšanu, kā arī citu alternatīvo dabas gāzes piegādes uh, projektu veicināšanu? Atbild Otingerkungam lūdzu. Attiecībā uz otro jautājumu. dienvidu risinājumā es e, saskatu iespēju rast e, jaunus gāzes avotus Kaspijas jūras reģionā, it īpaši runa par Azerbaidžānu, Turkmi, Turkmenistānu. Tāpat arī es šeit saskatu iespēju papildināt šo uh, atkarību no Krievijas, samazināt atkarību no Krievijas. Šādā veidā mēs varētu uh, risināt problēmas, kas mūs ir skārušas pēdējo desmit gadu laikā un skars vēl nākamos desmit gadus. Es ļoti labi zinu, ka Baltijas jūras risinājums Nord Stream, kas pavisam drīz tiks realizēts, savās sarunās un arī vienošanās laikā no Baltijas valstu puses un no Polijas tiek uzskatīts par, mm, par maz solidāru. No tā, es domāju, mums vajadzētu mācīties. Divpusējās vienošanās un divpusējie līgumi, manuprāt, nav īpaši efektīvi. Mums šīs divpusējās vienošanās vajadzētu pārveidot visai Eiropas eh, līgumos. Es ceru, ka mums izdosies pārliecināt dalībvalstu valdības, ka attiecībās trešajām valstīm, kaimiņu valstīm un ražotāju valstīm sarunas vajadzētu vest Eiropas Savienībai, nevis dalībvalstīm, kas bieži vien to nedara pietiekami labi. Tieši tāpēc es domāju, ka arī uh, trešās valstis no mums sagaida, lai uh, šīs sarunas būtu līdzvērtīgas. Mums ir jādomā arī par produktu cenām, mums ir jādomā par vienošanos par šīm cenām. Vārds papildu jautājumam, Kolārskai Babīnskai. Paldies, paldies par jūsu atbildi. Man šķiet, ka jūsu eh, šis paziņojums ļoti svarīgs gan Polijai, gan citām valstīm mūsu reģionā, bet es gribētu uzdot papildus jautājumu. Nabuko gāzes vada līgumā ir iekļauti drošības mehānismi dabas gāzes piegādei visām dalību valstīm, eh, kā arī um, enerģētikas kopienas dalībniekiem. Bet vai jūs atbalstītu līdzīgu drošības pasākumu paredzēšanu tām, lai eh, visas dalībvalsts tiku iekļauts arī citos eh, līgumos, piemēram, North Stream projektā? Vai jūs iekļausiet tādas pašas drošības garantijas arī uh, ziemeļu Eh, gāzes eh, vādā projekta līgumā? Un vai jūs uzskatāt, ka mums būtu mm, tas jāpaplašina arī šī piegāda savot uz Azerbaidžānu un Grūziju? Paldies, atbilde. Beachten. Mums ir jāņem vērā esošie līgumi. Šie līgumi ir noslēgti no investoru puses, tur ir eh, ietvērtas piegādas tiesības. Taču mums vajadzētu turpināt attīstīt ārējās attiecības, tā lai šeit nebūtu nekādas ekskluzitātes, lai nebūtu, netiktu dotas priekšrocības un šīs priekšrocības netiktu samazinātas. Mums ir jādomā par izēvielu. Mums ir vajadzīgi godīgi noteikumi, mums ir jābūt plānošanas drošumam. Šim produktam ir jānonāk Eiropā, jānonāk katrā uh, dalībvalsts tirgū, jānonāk pie rūpnieciskā patērētāja. Taču tas ir jādara balstoties uz uh, vienādiem noteikumiem. Tam ir jānotiek caurdzumā tirgū. Protams, mums ir daudz vēl darāmā. Ja runa par Nabuko, šis ir ārpolitisks jautājums. Mums ir jādomā, kā mēs uh, vedīsim sarunas ar valstīm, kas varbūt neievēro tādas pašas tiesības kā mēs. No otras puses, enerģija ir izēviela, tā ir produkts. Un es uzskatu, ka tur, kur tas ir iespējams, mums vajadzētu samazināt atkarību, papildinot piegādas iespējas. Azerbaidžāna un Kaspijas reģions ir viena no iespējām. Es uzskatu, ka šī gada laikā šie atbilstošie, atbilstošās gāzes krāteris Azerbaidžānā tiks izveidotas, un mēs varēsim domāt, kā mēs to varēsim izmantot. Mums būs jāņem, jāpieņem lēmums, vai finansēt šos jautājumus vai nē. Paldies. Nākamais jautājums Lūskopas kundzei. Otingir kungs, kā jau iepriekš tika minēts, jūs iespējams esat saistīts ar dažādām interesēm, jūs stāvat visai tuvu eh, dažādiem eh, gāzes projektiem un arī esat eh, izteicies par kodola enerģijas izmantošanu. Es domāju, ka mums ir jādomā par vīdi, mums ir jādomā par uh, patērētāju aizsardzību, kas bieži tiek pieminētas daudz vēlāk. Mums ir jādomā arī par risku uzņemšanos. Tas šķiet, ka jūs nesat gatavi to darīt. 2007. gadā jūs darbojāties kādā pētniecības institūtā, kas ir saistīts arī ar antisemītismu. Jūs varbūt varētu paskaidrot, kā tad tas īsti izskatās, vai mēs tiešām varam paļauties uz jūsu izvirzītajām prioritātēm. Otinger kungs, jūs varat sniegt savu skaidrojumu. Pirmkārtām, godamā deputāte, man nav nekādu akciju EON, EDF vai kādā citā uzņēmumā. Esmu neatkarīgs. Taču man ir vienmēr bijis uzdevums uzturēt kontaktus ar uzņēmējiem. Uh, Es neuzskatu, ka politikai būtu jābūt pilnībā nodalītai no ekonomikas. Es uzskatu, ka politikai vajadzētu darboties dialogā ar ekonomiku un rūpniekiem. Es eh, sadarbojos ar enerģijas uzņēmumiem tieši tāpat kā ar uh, komunālajiem pilsētapgādes uzņēmumiem. Es skatu, ka šie uzņēmumi ļoti būtiski tie nodrošina 50% no Bādenes Vietembergas enerģijas. Es uzskatu, ka mums ir jādalās ar informāciju un jāapmainās viedokļiem, un ka tas var tikai un vienīgi mums palīdzēt. Arī nākotnē tas tāpat notiks. Un līdz ar to uh, nevajadzētu uzskatīt, ka tā ir atkarība, tā ir vienkārši vajadzība. Enerģijas jautājumi uh, arī agrāk man bija ļoti būtiski. Attiecībā uz otro jautājumu. Mans priekštecis bija darbojās fondā. Es pārņēmu šo darbu kā automātiski, un pēc tam es uzreiz izstājos no šī fonda. Es nedavos uz nevienu no sanāksmēm, es nekad tur nepiedalījos. Protams, man oficiāli varēja uzskatīt par biedru. Ja jūs uzdosiet jautājumu manā valstī par manām attiecībām ar ebreju kopienu, tad varēs redzēt, ka tās ir ļoti ciešas attiecības, tās ir balstītas uz uzticēšanos un draudzību. To es varu pierādīt eh, savā dalībvalstī. Man šie jautājumi vienmēr ir uztraukuši. Protams, ka te ir jāņem vērā vēsture. Tas mums ir būtiski, jo gal galā mēs balstāmies uz kristīgām vērtībām, un es noteikti turpināšu šo darbu šādā pašā veidā arī Briselē. Eh, vārds papildu jautājumam. Jā, paldies par jūsu atbildi, Otingar kungs, bet es gribētu vaicāt, kā jūs nodefinētu šo interešu konflikta jēdzienu, jo es raudzījos eh, uz rīcības kodeksu, tad rīcības kodeksā, un tur nebija nodefinēts šis interešu konflikts. Tas nozīmē, ka ik viens komisārs pats var lemt un vērtēt, ko tas viņām personīgi nozīmē. Tādēļ es gribētu dzirdēt no jums, kā jūs to esat nodefinējis sev. Danke, Oettinger. Oettingeram vārds atbildē. Objektivitāte, neatkarība, taisnīgums, attiecībā uz tiem, kas ir nozīmēti amatā vai nu ar vēlēšanu veidā vai arī kā citādi, es uzskatu, ka tas viss pieder pie demokrātijas. Protams, ka no komisāriem bieži vien tiek sagaidīts piemērs. Es nezinu nevienu citu iestādi, kur šie jautājumi interešu konflikts un neatkarība būtu tik būtiski un tik garantēti kā komisijā. Uh, Šie jautājumi mums ir daudz plašāki nekā uh, dalībvalstu valdībās. Es domāju, ka tas ir iet daudz plašāk arī nekā attiecībās parlamentāriešiem. Vācijas uh, Bundestagā uh, lobēšanu regulē uh, paši parlamentārieši. Es uzskatu, ka komisijā mēs ejam daudz tālāk šajos jautājumos nekā kādā citā iestādē. Uh, Tieši tāpēc es uzskatu, ka palstoties uz visiem oficiāliem priekšrakstiem, eh, protams, tas ir svarīgi, bet mums ir jādomā arī par praksi, mums ir jādomā par konkrētu amatu. Savā iepriekšējā darbībā, jebkurā līmenī, es vienmēr esmu balstījies uz taisnīgumu. Esmu centies uh, darboties balstoties uz objektivitāti. Es esmu izvairījies no lobēšanas, no uh, ekonomiskām interesēm. Lūdzu, pārbaudiet mani, tās ir jūsu tiesības un arī jūsu uzdevums kritiski izvērtēt uh, manu personību nākamo gadu laikā. Jorans Izlīkundze. Otingēra kungs, jūsu uh, atklāšanas runā jūs teicāt, ka enerģētikas politikas viens no pilāriem ir ilgtspējīgums, un jūs uzsvērāt arī energoefektivitātes aspektu. Bez tam ir svarīgi arī energoresursu avot, kur ir zemes CO2 emisijas, iekļaujot kodolenerģiju. Un šeit ir nepieciešams ļoti liels investīcijas. Daudz dalībās ir uzsākuši šādas programmas, bet es gribētu dzirdēt no jums, uh, kā Eiropas Savienība varētu veicināt šādu investīciju stabilu vidi. Vēl viena lieta, ko mēs sagaidām no komisijas, ir nāk klajā ar direktīvu par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Kādu jūs šeit redzat Eiropas komisijas lomu, lai nodrošinātu drošu kodola atkritumu apglabāšanu? Uh, un uh, kā jūs esat iecerējuši izplatīt sabiedrībā informāciju par to. Paldies! Vārds Otingar kungam atbildēja. Frau Abgeordnete vor. Deputāts kundze. Šeit ir runa par miljardu investīcijām ļoti jutīgā infrastruktūrā. Tikai ar šādu, šādu investīciju iespēju mēs varēsim samazināt atkarību un varēsim panākt arī mūsu ekoloģiskos mērķus nākamu gadu laikā uh, būs ļoti svarīgs jautājums, kur tieši mēs investēsim un kā mēs radīsim attiecīgo vidi. Tad mēs domāsim par to, ko darīs uh, rūpniecība, ko darīs uh, patērētāji. Mums būs dažādas nodevis, dažādi standarti, nodokļi vai stimulēšanas programmas. Mums būs Eiropas bankas un atbilstošās programmas Es eh, domāju, ka būs jāskatās, kāda būs šī stimulēšanas vide. Tas būs viens no mūsu prioritārajiem jautājumiem. Es domāju, ka eh, pagātnē mēs varbūt esam pārāk eh, daudz pievērsušies atsevišķiem pasākumiem, kas ir tad sadalīti. Mums nav bijis tādas kopīgas programmas. Otrkārt, kodola atkritumu apsaimniekošana. Es domāju, ka mums ir jānodarbojas ar šiem jautājumiem, vai nu mēs atbalstam kodolenerģiju vai nē. Protams, ka ir vajadzīgs laiks. Mums ir jādomā par visiem īpašiem atkritumiem. Mēs līdz šim esam uh, piemērojuši tādu standārtu politiku attiecībās atkritumu apsaimniekošanu. Mēs rīkojamies tā, kā mums atļāva mūsu finanses. Mēs uh, noglabājām šos atkritumus tur, kur tie radās. Es domāju, ka mums ir jāizmanto paraugu prakse, mums ir jāpiemēro augsts standarti un augsta ekoloģiskā drošība. Mums ir jāveido šādi, šādas koncepcijas gan attiecīgajās dalībvalstīs, gan Eiropas Savienībā. Pāris papildu jautājumam. Jā, es gribētu vaicāt, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienības līmenī mums ir jānodrošina vismaz kaut kādi pamatstandārti attiecībā uz kodola atkritumu apglabāšanu un um, atsevišķu instalāciju slēgšanu? Atbildot, Ingerkungs. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs, vajadzīga Eiropas līmeņa pētniecība, mums ir vajadzīga arī konsultēšanās. Es ceru, ka jūs mani arī atbalstīsiet uh, drošības standārtu noteikšanā. Mums ir jāzina, kādi tad īsti ir drošības standārti, kādi ir vides standārti. Mums ir jāizvirza uzdevumi attiecībā uz uh, patērētājiem, investoriem un dalībvalstīm. Es eh, domāju, ka šeit nedrīkstētu būt atšķirības attiecībā uz drošību un vidi. Mums ir vajadzīgi visaugstākie standarti, un tie ir jāpiemēro visā Eiropas Savienībā. Svobodas kungs. Paldies. Otinger kungs. Es varētu uzdot tādu kā papildu jautājumu kolēģis uzdotajam jautājumam. Jūs runājāt par augstiem standartiem eh, kodolenerģijā. enerģijā Un es gribētu zināt, ko jūs īsti domājat, vai mums vajadzētu izmantot kodola enerģiju uh, visaugstākajos tehniskajos standartos vai vispār tikai to izmantot. Uh, tad vēl papildi jautājums. Es, protams, apsveicu jūsu argumentus ievadrunā. Jūs uh, izteicāties pret divpusējiem nolīgumiem gāzes piegādē. Kā jūs to realizēsiet? Vai jūs pieņemsiet noteikumus, kas aizliet šādus divpēsojums līgumus, vai arī jūs noteiksiet konsultēšanās vajadzību ar komisiju, vai varbūt jūs noteiksiet iespējas komisijai izvirzīt iebildumus. Jebkurā gadījumā šo uh, pamatprincipus atbalsta, bet kā jūs to realizēsiet? Otingera kungs, lūdzu atbildē, laiks. Svobodas kungs. 194. pantā ir runa par solidaritāti. Uh, Šeit runa par solidaritātes garu. Es domāju, ka tas attiecas uz enerģijas politiku. Es domāju, ka tas ir skaidri pateikts šajā pāntā. Mums vajadzētu izveidot programmas visām iesaistītajām pusēm. Ir tādas dalība valstis, eh, kas eh, šādā veidā varētu eh, rast sev priekšrocības. Šeit ir runa par Kaspijas jūru, Turciju, Austriju. Šeit varētu domāt par Nabuko projektu. Vajadzētu panākt tā, lai neviens nebūtu apdalīts. Ja runa par ekonomiskām interesēm, tad ar aicinājumiem un programmām būs par maz. Esmu gatavs kopā ar jums un padomi eh, pieņemt saistošus pasākumus, attīstīt šādus pasākumus. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu būt uh, vienādai attieksmē pret visiem, vajadzētu novērst eh, trūkumus. Mums būtu vajadzīgi arī, vajadzīgi arī eh, kopīga mūsu interešu pārstāvība. Tas, protams, varētu attiekties arī uz citiem maniem kolēģiem vai arī uz komisijas priekšsēdētāju, taču es uzskatu, ka arī mans portfels ir izšķirošs, lai kaut ko panāktu šajā jomā. Svobodas kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Otingera kungs. Es uzskatu, ka šī atbilde ir labā. Bet eh, es domāju, ka jums vajadzētu būt ne tikai gataviem, bet arī eh, uzstāties ar iniciatīvu. Es domāju, ka mums, protams, ir jārealizē mūsu kopējās intereses. Bet jūs neatbildējāt par eh, kodolenerģijas drošību, vai tas ir augsts standarts tādā neskaidrā nozīmē, tādā ne, tikai vārdu līmenī, vai arī mums ir jāizvirza konkrēti tehniski standarti. Kā jūs rīkosieties šajā sakarā? Mums ir jādomā par jaunākajām zināšanām šajā jomā. Mums ir jādomā arī par izmaksām un grūtībām uh, rūpniecībai. Kariņkungam jautājums. Esmu šeit, labajā pusē. Eiropas Savienībā viens no pamatprincipiem ir atvērts un funkcionējošs iekšējais tirgus. Enerģētikas jomā mums visiem ir izteikti svarīga enerģijas piegādes drošība. Viens no svarīgiem veidiem, kā mēs varam palielināt piegādes drošību, ir tieši ar brīvu enerģētikas tirgus funkcionēšanu. Diemžēl Eiropas Savienībā joprojām pastāv vairākas enerģētikas salas, kuras ir reāli izolētas no kopējiem Eiropas Savienības enerģētikas tīkliem. Piemēram, Baltijas valstis ir simtprocentīgi izolētas gāzes sektorā un gandrīz pilnībā izolētas no kopējiem elektroenerģijas tīkliem. Mans jautājums ir vienkāršs. Kāda būs jūsu konkrētā rīcība, lai novērstu atsevišķu dalībvalstu enerģētikas tīkla izolētību, līdz ar to palielinot kopējo enerģijas piegādes drošību? Herr Oettinger, Sie haben das Wort. Oettinger, kungs, jums vārds atbildē. Geogrāfiskais un infrastruktūras stāvoklis Baltijas valstīs man ir zināms. Tā tas nedrīkstētu palikt. Jums vajadzētu būt pilnībā integrētiem Eiropas gāzes un elektrības tīklā. Es jau iepriekš eh, atbildēju, ja ir runa par lielajiem kontinentālajiem tīkliem vai pat transkontinentālajiem tīkliem, tad eh, tie varbūt eh, nesasniegs visas 27 dalību valstis, nenonāks katrā nostūrī. Taču mums ir jādomā par turpmākiem savienojumiem, mums ir jādomā par iekšējiem Eiropas tīkliem, kas varētu tik stimulēti gan tehniskā, gan ekonomiskā ziņā notiek jau attiecīgie dialogi. Mums ir vajadzīgas stimulēšanas programmas un tīkli, lai nākamo gadu laikā mēs varētu izmantot kapacitāti un varētu samazināt atkarību. Šo atkarību nevajadzētu nodot tālāk. Mums vajadzētu domāt par atgarī, atkarības samazināšanu gan iekšējā ziņā, gan ārējā ziņā. Papildi jautājums Kariņa kungam ka Eiropas Savienībai būtu jāpalielina ietekme pār atsevišķu dalībvalstu lēmumiem attiecībā uz investīcijām enerģētikas in infrastruktūrā, ja pretēji kopienas interesēm tiek realizēti projekti, kas vēl vairāk izolē atsevišķas dalībvalstis. Investitionen der Nationalstaaten und noch mehr auf die der Akteure, Mums ir jādomā par dalībvalstu investīcijām un arī citiem spēlētājiem, tas būtu eh, tīklu uh, īpašniekiem un uzņēmējiem. Mums ir jādomā par kvalitāti un modernizāciju tīklos. Nākamo gadu laikā būtu daudz, kas darām šajā ziņā. Kāds ir Markakis jautājums? Otingeri kungs, eh, lūgums jums runāt mikrofono, jo tad uh, tulkiem būs vieglāks darbs. Priekšsēdētāji, Otengera kungs, jūs darbojaties ļoti suverēni. Lūdzu, atskaitiet to no manas uzstāšanās laika. Taču mēs visi zinām, kur atrodas Bādene Virtemberga, kā tā funkcionē, un, protams, tas viss ir izcili. Taču problēma ir šāda. E, rodas tāds iespējas, ka uh, Barozu vadlīnijas, kas tika izklāstītas vēstulē jums un arī mums, uh, E, ka šīs vadlīnijas neiet pārāk tālu. Man interesē Eiropas dimensija, Eiropas intereses un vīzija. Galvenokārt man interesē, kā jūs sadarbosieties ar dalībvalstīm. Jūs pats teicāt, ka uh, dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt naudu, vajadzētu uh, darīt visu iespējamo saules enerģijas attīstīšanā un energotīku attīstīšanā. Cik tā jūs esat gatavs uzlikt boksu cimdus, uh, kā jau premjera kungs, jūs eh, bijāt eh, gatavs boksēties ar kanclers kundzi, tagad jums vajadzētu cīnīties eh, kopā ar dalībvalstīm par Eiropas interesēm. Tagad par sportu, Otinger kungs, lūdzu jums vārds. Vakar mēs tikāmies ar dažādu partiju kolēģiem attiecībā uz pēdējām uzklausīšanām. Mēs runājām par vadlīnijām, kas uh, notiek, vai notiek kaut kas atšķirīgs vai līdzīgs. Man šķiet šīs vadlīnijas ir pārāk vienkāršas. Ir pilnīgi skaidrs, ka es balstos uz savu priekšsēdētāju un uzskatu, šīs vadlīnijas ir būtiskas. Tajā pašā laikā šajā portfelī vadlīnijas ir galvenais uzdevums, tās ir arī jāpabildina, un es ceru, ka desmit, nākamā desmit gadu laikā tas būs arī iespējams. Uh, Kopenhāgena mums jau vienu ir pierādījusi. Eiropas Savienība ir ļoti svarīga autoritāte pasaulē. Mums ir jāsaist pretī tādām valstīm kā Ķīna, kur nav mediju kontrolas un parlamentu kontrolas. Mums ir jā, jāuzstāda skaidri mērķi attiecībā uz kapacitāti. Mums ir jādomā, kā reaģēt katrā konkrētajā realitātē. Tieši tāpēc esmu pārliecināts, ka pašlaik krīzes apstākļos un arī pēc krīzes e, tas būs ļoti svarīgi. Pašlaik pēc Kopenhāgenes un ņemot vērā līgumu, e, Eiropas lomai pasaulē ir jāpieaug. Mums ir jāizmanto mūsu iespējas. Mums ir jādomā, kā mēs e, panāksim ak Eiropas akceptēšanu no pilsoņu puses. Uh, Mums ir jāsniedz savus ieguldījumus, lai nākamie gadi būtu Eiropas gadi. Mēs nedomāsim par uh, centralizēšanu, mēs domāsim par mūsu vērtību izplatīšanu. Mums ir jādomā par dažādiem uh, attīstības reģioniem pasaulē. Galu galā mēs visi sēžam šeit vienā laivā. Kāds ir Kakis kungam papildi jautājums? Es gribētu uzdot konkrētu jautājumu, kā tad jūs panāksiet globālos standārtos energoefektivitātes ziņā. Jūsu priekštecis eh, cieši darbojās pie šī jautājuma. Eh, jums ir jāsadarbojas arī ar eh, Potočniku. Vai šeit ir runa par Ķīnu un Indiju? Mums ir jādomā arī par rūpniecības uzņēmumiem. Gal galā Eiropā mēs esam likuši lielu uzsvaru uz uh, produktiem, kas ir orientēti uz patērētāju, piemēram, elektronika un uh, Eh, citi eh, priekšmeti. Bet mums ir jādomā arī par lielajiem rūpniecības uzņēmumiem. Jūs nākat no Bādnes-Virtembergas. Kā jūs varētu globāli šo jūsu pieredzi pār, pārveidot globālā dimensijā? Atbildiet lūdzu kā Eiropietis, nevis kā pilsonis no Bādnes-Virtembergas. Esmu daudz pieredzējuši šajos jautājumos. Uzdevumi, kas tiek doti ilgtermiņā, nav trūkums rūpniecībai, drīzāk tā ir priekšrocība. Tā ir priekšrocība arī nākotnes tirgiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt partnerību enerģijas pētniecības jautājumos. Kas attiecas uz tīkliem un dalību valstu pētniecības centriem, tas būs, protams, pamats Mums vajadzētu izvirzīt uzdevumus arī rūpniecībai, bet šiem uzdevumiem ir jābūt realizējamiem. Mums ir jādomā arī par eksportu un eksporta iespējām. Tieši tāpēc esmu gatavs rūpniecības nozarēm. Šeit nav runa tikai par enerģijas ražošanas eh, rūpniecību, bet gan par rūpniecību kopumā. Esmu gatavs šeit iejaukties, es redzu šeit ļoti lielu potenciālu gan energotaupīšanas, gan energoefektivitātes ziņā. Un tāpat ir jā, jādomā arī par ēkām, par ēku potenciālu, gan par rūpnieciskajām ēkām, gan par mājokļiem. Mēs esam daudz ko darījuši patērētāju ziņā. Attiecībā uz uh, ēkām, manuprāt, ir daudz kas vēl darāms. Es domāju, ka šeit ir runa par dažādām nozarēm. Nākamais jautājums. Paldies, priekšsētāji! Pirmām kārtām vēlos sveikt Otingeru kungu ar izvirzīšanu komisāra amatam. Es vēlētos uzdot jautājumu par energoefektivitāti un par zema oglekļa izmešu tautsaimniecību izveidi. Energoefektivitāte efektivitātes rīcības plāns ir ļoti svarīgs instruments, kas ir komisijas rokās, lai sasniegtu 20% mērķi. Vai jūs varētu lūdzu ieskicēt galvenās iezīmes jaunajā energoefektivitātes rīcības plānā? Un uz saskaņā ar jūsu atbildēm ir nepieciešami papildus ieguldījumi, lai veicinātu energoefektivitāti. Šī saistībā jaunais rīcības plāns radītu finanšu atbalstu energoefektivitātei. Šeit es domāju par jauno finanšu ietvaru, lai veicinātu energoefektīvu būvju celtniecību. Otingera kungam atbildi. Jā, privātu ēku energoefektivitāte ir ļoti svarīgs jautājums. Runājot par renovācijas programmām, mēs esam iegūši labu pieredzi ar energoefektivitātes standartu izvirzīšanu. Un šādu standartu saskaņā ar valstu vai reģionālām programmām ir vēl jāizstrādā. Un papildus dzīves kvalitātes līmenim un citiem apsvērumiem. Ir arī jāizvirza nosacījumi subsīdiju saņemšanai vai šo subsīdiju nesaņemšanai. Ja mēs paskatāmies uz šīm atšķirīgajām pasaulēm, uz rūpniecību, uz elektroražošanas industriju, uz ēkām, rūpnīca ēkām, mājokļiem, uz transportu un uz citām pasaulēm, es domāju, ka mums ir daudz, kas jāveic. M mums ir jāizmanto mūsu spēks un idejas, lai izmantotu šos efektivitātes koeficientus. Ja runa par transportu, tad eh, CO2 temats eh, jau tika izlēmts no jūsu puses. Bet, ja runa par elektromobilitāti, tad šķiet, šķiet šeit parādās daudzas jaunas dimensijas. Es ar jums sadarbošos, lai Eiropā gan eh, pētniecības jomā, gan arī transporta līdzekļu ražošanas jomā mēs varētu izmantot šīs inteliģentās koncepcijas mēs, lai mēs varētu saistīt eh, tos ar mobilitātes iedzieniem. Galu galā pasaulē mums vajadzētu būt eh, priekškājējiem šajās jomās. Es domāju, mēs esam visnovatoriskākie pasaulē. Očevs kungs. Mans papildu jautājums ir šāds. Lai sasniegtu 20% samazinājumu uh, primārā energoresursu avotu pielietojumā, mums jāmudina industriju ieguldīt līdzekļus. No otras puses, plānotā ISO jaunajā iz, izmešu tirgošanas schēmā radīs papildu nodokli mūsu rūpniecībai un samazinās iespējamos ieguldījumus. Vai jūs varat komentēt šo pretrumu? Oettinger. Otingers. Attiecībā uz uh, tirgus ekonomikas uh, instrumentiem. Tirgus uh, cenu noteikšana emisijām un, un uh, emisiju samazināšanai ir ļoti svarīga. Es apzinos, ka Šādi ir traucējoši pasākumi. Neļauj izmantot uh, Eiropas Savienības kompetenci pilnībā. Šādi noteikumi spēlē nozīmi arī dalībvalstīs. Pašlaik es neuzskatu, ka būtu vajadzīgi kādi jauni, strikti pasākumi. Nākamais jautājums. Podī Mates kundze, viņa sēž pat priekšā. Paldies, priekšētāja kungs. Oteringa kungs. Vēlos vēlreiz uzsveikt noklausīšanās sanāksmē un pieminot kaut ko, ko jūs rakstījāt rakstiskajās atbildēs par kodolu enerģiju. Tad savās rakstiskajās atbildēs jūs teicāt, ka jūs veicināsiet drošu no kodola enerģijas izmantošanu un dalību valstīm būs, būs pietiekam daudz rīcības brīvības izvēlēties pašām savu energoresursu grozu. Un balstoties uz Lisabonas nolīgumu, Eiro, e, energopolitikas eiropizācija varētu kļūt par iespējamību. Vai jūs uzskatāt, ka kodo enerģijai būtu jāiekļaujas energopolitikas Eiropizācijā, vai arī tā būtu jāatstāja ārpus Eiropas Savienības kompetences, proti atstāt visu, kā tas ir bijis līdz šim, un kā to piekopja jūsu priekštecis. Jā, Otingā. Otingā. Priekšsēdētāji, mums ir jauns līgums. Tas ir spēkā tikai nedaudz nedēļas. Es eh, to ņemu vērā visā tā pilnībā, un tieši uz šiem pamatiem mēs arī strādājam. Šis līgums arī ļauj mums pieņemt lēmumus par eh, konkrētajiem izmantotajiem enerģijas veidiem, proti šie lēmumi tiek nodoti dalībvalstīm. Vakar, eh, iepriekšējā nedēļā, es runāju speciālistiem, vai mēs varam vienoties par šiem 20% vai šeit ir runa par šiem 20% atjaunīgā enerģija, un tad 80% maksimums tad būtu šī, uh, šīs ogles vai atomenerģija. Ir pilnīgi skaidrs, ka 50% uh, neatbilst vairs līgumam. Esmu jurists, bet, uh, protams, kāpēc 20 nāk 30, 40 un 50. Jebkurā gadījumā es gribu ievērot līgumu, un es uzskatu, ka nākamā gada laikā tieši tā arī būtu jārīkojas. Nākamais. Es, protams, saprotu arī Austrijas lēmumu neizmantot atomelektroenerģiju. Tāpat arī es ņemu vērā Francijas lēmumu turpināt būvēt atomelektrostacijas. Es uzskatu, ka ir tādas valstis, kur ir daudz vēja, un tur var izmantot šādus resursus. Un šeit ir runa par valdībām, kas nav konservatīvas. Jebkurā gadījumā esmu demokrāts, es iestājos par demokrātiju, un tieši tāpēc es atbalstu un akceptēju daudzveidīgumu Eiropā. Es uzskatu, ka no tā arī ir atkarīgs mūsu uzdevums. Mums ir jāizvirza priekšraksti attiecībā uz drošību, mums ir jādomā, kā tikt galā ar urānu, tā lai mums nerastos draudi mieram, mums ir jāizbild arī Eiratom noteikumi. Jebkurā gadījumā katrai dalība valstī ir tiesības iestāties vai nu pār atoma enerģiju vai pret to. Es pats sevi uzskatu par moderātoru, nevis par atomu enerģijas aizstāvi. Tieši tāpēc uh, arī ir šādas atšķirīgas funkcijas Eiropas Savienībā. Odematas kundze. Paldies, ļoti skaidra atbilde. Un es ceru, ka tā ir tāda apņemšanās uz jūsu amata darba laiku posmu. Varbūt mēs varam dzirdēt vēl kādu apņemšanos no jūsu puses, kandidāta kungs. It's okay everything up. It's okay. Clap it up. Okay. Okay. It's okay. Thanks. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από... Jā, kā jūs teicat, es vēlos uzzināt, vai mēs varam uzzināt, dzirdēt vēl kādu apņemšanos no jūsu puses. Ir ļoti daudz diskusiju par energoresursu piegāde Eiropā un kā mēs varētu izmantot enerģiju, lai cīnotos pret klima, klimata pārmaiņām. Un ņemot vērā klimata pārmaiņu paketi, pa kuru mēs atbalstījām, mērķis izmešu samazināšanai un atjaunojumu enerģiju iekļaušanu mūsu energoresursu lietojumā ir saistoši. Un vai jūs domājat, ka mēs varētu izmantot kādu līdzīgu saistošu mērķi attiecībā uz energoefektivitāti līdz 2020. gadam? Danke für die Frage. Paldies par jautājumu. Lūdzu vārds Otingeram atbildēji nākamo mēnešu laikā un nākamo gadu laikā mēs es jums ziņosim par šo noteikto saistošo mērķu izpildi. Protams, ka šie mērķi ir jāizpilda. Es uzskatu, ka tie ir tiesiski saistoši un uh, Tas ir atkarīgs no tā, ka šie mērķi ir izvēlēti. Šie, tie, šie mērķi ir balstīti uz uh, tirgus ekonomiku, tie ir brīvprātīgi mērķi, un līdz ar to tos arī vajadzētu sasniegt. Tie ir tiesiski noteikti uzdevumi. Un, protams, ir dažādi līdzekļi šo mērķu sasniegšanai, bet, protams, uh, Pats svarīgākais e, ir šos mērķus sasniegt. Instrumenti seko mērķim. Un to saistošais raksturs ir ultima ratio. Jebkurā gadījumā tas ir Tas arī norāda, ka mums ir jāatrod līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. Pite fū. E, Butikoferi kungs, Es jūs pazīstu jau diezgan ilgi, un ir jāsaka, ka es jums uzticos, ja jūs nosakāt sev konkrētus uzdevumus. Tieši tāpēc man ir uh, papildi jautājums. Ko tas nozīmē? Jūs tikko atbildējāt uh, Podimātas kundzei vai mēs šo nesaistošo 20% mērķi energoefektivitātē esam ievērojuši vai nē, vai mēs gribētu noteikt, kad tas īsti tiks panākts. Galu galā šeit nevar panā, paļauties tikai uz uh, juridisko saistošo raksturu. Es domāju, ka ņemot vērā jūs iepriekšējās atbildes, ka ir uh, vajadzīgi stīprāki instrumenti, ka ir jāstiprina šis juridiskās saistošais raksturs, tad uh, vai tiešām mums drauda tas, ka šis mērķis netiks sasniegts. Mēs zinām, ka automobīļu industrija līdz 2008. gadam eh, teica, ka brīvprātīgi viņi centīsies panākt šos mērķus, bet eh, tomēr netika samazināti izmeši. Otrs arī precīzs konstatējums. Jūs skicējā, ieskicējāt dažādus mērķus attiecībā uz iekšējo un ārpolitiku. Vai jūs izmantosiet arī tirdzniecības līgumus? lai sasniegtu šo mērķi. Tie bija divi jautājumi, saka priekšsēdētājs. Jā, pirmā kārtām es varētu teikt, ka es atbildu ar jā. Mēs izvērtēsim pašlaik, pašlaik spēkā esošo rīcības plānu par energoefektivitāti. Un pēc tam, pēc šīs analīzes, pēc iespējas ātrāk, es zinu, ka parlaments uz to uzstās, nedrīkst kavēt laiku, tad eh, nekavējoties eh, tiks veidots jauns rīcības plāns par energoefektivitāti. Es pieļauju, ka tas eh, vēlākais tiks pieņemts nākamā gada sākumā. Un lai jūsu bažas šeit kliedētu, šis mērķis, kas ir jāsaniec pēc desmit gadiem, ja mēs 2015. gadā redzēsim, ka eh, tas eh, netiks sasniegts, tad, protams, ka tas kļūs par juridiski saistošu mērķi. Piemēram, mēs noteiktu datumu 2012. gadā, mēs varētu jums, vai mēs brīvprātīgi varam uzņemties šīs izmaksas. Un pēc tam, tuvāko divu līdz trīs gadu laikā, mēs varētu pieņemt lēmumu par uh, juridisko saistošo raksturu. Butikoferkungs. Es būtu labi, ja jūsu uh, rīcības plānā būtu noteikts, ka, šis, uh, ka šie noteikumi kļūst juridiski saistoši, ja mēs redzēsim, ka šie mērķi netiks sasniegti. Bet man ir papildi jautājums, Otingerkungs. Jūs paziņojat par daudz ko, bet Es uzskatu, ka daudz no, no šiem jūsu uh, paziņojumiem stāsies pret ļoti lielu pretestību. Un uh, kā jūs centīsieties to realizēt? Jūs teicāt, ka ir jāsadarbojas ar parlamentu, bet kā tad būs ar nevalstiskajām organizācijām un attiecīgajām savienībām? Otingerkungs. Būtikoferkungs. Es domāju, ka mans karaspēks atrodas šeit, eh, šajā telpā. Esmu pārliecināts, ka jūs darbosieties kā uzstājīga instance un ka šeit sadarbosies visas partijas. Tāpat arī padomē un uh, nacionālajos um, un ar nacionālajiem dalību valstu enerģijas un vidas ministriem uh, Es centīšos ar viņiem panākt partnerību. Galvenokārt, protams, ir jādomā par uh, klimata aizsardzību un vidas aizsardzību. Es zinu, ka mēs ar šiem jautājumiem darbojamies jau 20 gadus. Tieši tāpēc uh, šie ir noteikti šie skaidrie mērķi 20, 20 un 20. Protams, ka darbs tas varbūt neizklausās pārliecinoši, bet uh, Tieši tāpēc esmu gatavs pēc diviem gadiem uzņemties šīs juridiskās saistības, ja uh, ar tirgus ekonomiku un brīvprātīgi mēs to nevarēsim panākt, un mēs redzēsim, ka mērķis netiks sasniegts. Par nevalstiskajām organizācijām. Ārhus konvencija. Brislē ļoti laba darba kultūra starp uh, oficiālajām iestādēm un uh, tādām uh, iestādēm, kas uh, mums stāv blakus, kas nedarbojas valsts līmenī. Es pats zinu, kāda ekspertīze, kādas ekspertu zināšanas ir pieejamas šajās organizācijās. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāveido šī partnerība dažādās jomās. Mums ir jānodrošina informācijas apmaiņa un esmu gatavs arī to darīt, un arī esmu gatavs uzklausīt jūsu kritiku. Šimanska kungs. Paldies, kandidāt kungs. Eiropas Savienība ir atkarīga no gāzes piegādes no Krievijas. Proti 44% no visas Eiropas gāzes tiek piegādāt no Krievijas ir šis projekts Nord Stream, un Krievija tad piegādās 60% no visas Eiropas gāzes, un Krievija pilnīgi brīvi jau saka, ka tā izdarīs spiedienu uz mums, un tā mūs izmanto kā politisku instrumentu. Vai jūs apzināties, ka pastāv risks, ja mēs kļūsim arvien vairāk atkarīgi no Krievijas energoresursu ziņā? Un, ja jūs to apzināties, vai jūs kaut ko darīsiet, lai pātrinātu Nabuko projektu? Paldies! Otingeri kungs, šīs bažas man ir zināmas, un es arī tās uztveru nopietni. Tieši tāpēc eh, būtu nepareizi eh, tagad eh, aizkavēt Nord Stream projektu. Attiecībā uz šīs procedūras apstiprināšanu, es domāju, viss jau ir paredzams taču atkarības samazināšana ar citiem caurļu vadiem arī man šķiet pietiekami steidzama. Pirmkārtām te, protams, ir jāņem vērā Nabuko, tad eh, vidusjūras reģions, un eh, trešām kārtām jādomā par gāzi un citiem eh, gāzes transportēšanas veidiem, piemēram, ar kuģiem. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, mazināt atkarību no gāzes cauruļvadiem. Es domāju, ka pa šo ceļu mēs iesim visi kopā, un neatkarīgi no tā mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šī atkarība no Krievijas mums neradītu pārāk liels trūkumus. Ko es ar to domāju? Es zinu, ka Krievijas uh, kaimiņu valstis ne tikai vēlas eksportēt gāzi un uh, tādējādi saņemt naudu, viņi vēlas šo naudu arī izdot. Viņi vēlas e, šo naudu ieguldīt e, industriālā un infrastruktūras attīstībā savā valstī. Ja mums izdotos e, kļūt par partneri Krievijai, ja mēs varētu nodrošināt mašīnu būvi, infrastruktūras izbūvi, veselības nodrošināšanu, vides aizsardzību, tad man šķiet, ka šī atkarība darbotos divos veidos. Tad mums būtu spēcīgākas kārtas nekā tagad, kad mēs tikai vienīgi maksājam par gāzi. Papildi jautājums. Paldies! Gazprom līgumā ir īpaša klauzula, tā sauktā galamērķa klauzulu, ar kuru ir padarīts neiespējami pārdot gāzi kopējā tirgū. Un tas ir pretrunā ar brīvu preču pārvietošanu kopīgajā tirgu. Un tas nozīmē, ka šī jūs minētā divvirzienu iela nemaz nav iespējama. Nav veids, kā cīnīties pret šo krīzi. Vai jūs kaut ko gatavoj, vai jūs gatavojaties kaut ko darīt saistībā ar šīm klauzulām? Otingeri kungs. Līgums tika noslēgts eh, brīdī, kad nevienam uz to nebija nekādas ietekmes. Es savā amatā, uz kuras kandidēju, es tomēr centīšos izdarīt kaut kādu ietekmi. Protams, tā būs iera, ierobežota. Esmu gatavs e, pārbaudīt šī līguma atbilstību Eiropas tiesībām. Tāpat arī es šeit saskatu uzdevumu. Izvairīties no trūkumiem tām dalībvalstīm, valstīm, kuras nav šī līguma dalībnieces. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, Eiropā vajadzētu nonākt uh, eh, gāzai, kas nenāk tikai no Nord Stream. Šeit mēs runājam par iekšējiem Eiropas tīkliem un to izbūvi. Tās nodrošinātu iespējas katrai dalību valstī saņemt vajadzīgo gāzes daudzumu par godīgu cenu. Uh, Un tad, protams, Nabuko varētu dot savu ieguldījumu, tas varētu eh, atbrīvot tirgu, un cerams, ka tuvāko desmit gadu laikā tas tā arī notiks. Marcinkevičs kungs, nākamais jautājums jums. Paldies, komisāra kandidāta kungs. Eiropas Savienība ir pieņēmusi klimata pārmaiņu paketi, un mēs gatavojam jaunu politiku enerģijas un glābšanas pārmaiņu jomā, un Eiropas komisija tur spēlē ļoti lielu lomu. Tā būtībā bruģē ceļu uz jaunu nākotni, bet tā ir arī jāvada un jāpasaglabā kopējais tirgus. Mēs vēlamies, lai mūsu ekonomika būtu ļoti konkurētspējīga, bet pastoties uz klausulēm dažādos juridiskajos aktīs, ko mēs esam pieņēmuši, es saskatu ļoti daudz risku, un pastāv daudz problēmu kopīgajam energoresursu tirgumu Eiropā. Un mans jautājums ir par metodēm, kādas jūs liksiet lietā, lai ievērotu klimata paketē ierakstītās klauzulas, vai jūs gatavojat pieņemt kādus jaunus pasākumus, vai īstenot kādas jaunas iniciatīvas, lai garantētu, ka enerģija tiek pārdot par godīgu cenu visiem eiropiešiem visās dalību valstīs. Danke sehr, Herr Oettinger. Paldies, Otingers. Pamatojoties uz citu komisāru darbu, es uzskatu, ka man pastāv iespējas darboties kvalificēti un atbilstoši pašreizējošai situācijai. Protams, mums ir jāpārbauda šī situācija, bet, ja runa par tehniku un enerģijas tirgu, tad tas noteikti ir pakļauts ļoti dimaniskām pārvērtībām. Nākamo gadu laikā būs daudz regulu un direktīvu, būs eh, iespēja arī ieviest standartus un eh, piemērot paraugu praksi. Ir vairākas rezolūcijas, kas ir pieņemtas arī parlamentā. Esmu saņēmis daudz padomu. Un noteikti, ka šādi padomi nāks arī no manas puses. Tas attieksās gan uz esošo uh, tiesību piemērošanu, gan arī uz jaunu tiesību radīšanu nākamo gadu laikā. Paldies! Papildu jautājums! Es pārstāvu Poliju. 95% no mūsu enerģijas nāk no oglēm. Un mans papildu jautājums ir saistīts ar mehānismiem, kādus jūs liksiet lietā attiecībā uz šo jautājumu. jo Polija būs viena no tām valstīm, kurā šie jaunie pasākumi būs visdārgākie. Vai mēs varēsim izmantot arī solidaritātes principu attiecībā uz investīciju izmaksām? Pētiņa. Atīnger kungs. Es pietiekami labi pārzinu jūsu valsts enerģijas struktūru. Uh, Arī manā dalību valstī ogles, dažāda veida ogles, um, brūnogles, uh, akmeņogles un tā tālāk, vēl ar vien tiek pietiekami daudz izmantotas. Uh, Vācijā pašlaik tiek uh, celtas arī jaunas ogļu elektrostacijas. Tehnoloģijas CO2 glabāšana varētu būt atbildes jūs jautājumu. ja izdosies eh, paveikt dekarbonizācijas procesu, jums izdosies panākt eh, enerģiju, kas ir brīva no CO2 izmešiem, tad eh, es domāju, ka šie, o, šīs ogļu elektrostacijas varētu turpināt darboties. Es uzskatu, ka daudz kas ir jāpaveic arī ar pētniecības programmām Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir jāsadarbojas ar mūsu industriālajiem partneriem. CO2 transports un uzglabāšana, droša uzglabāšana varētu nodrošināt arī ilgstošas perspektīvas ogļu izmantošanai izmantojamos enerģijas veidos. Pētniecība ir Eiropas uzdevums vai ir vēl kādi citi investīciju uzdevumi solidaritātes ziņā, to mums rādīs turmākie gadi. Taču šeit nedrīkstētu būt uh, dažādi materiāli veida trūkumi kādām dalībvalstīm. Tagad uzdos jautājumus vides komitejas uh, deputāti, un pirmā būs Antonesko kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsētāji, kandidāta kungs. Man ir konkrēts jautājums par energoefektivitāti. Es vēlos runāt par ekodizainu šajā sakarā. Kāda būs jūsu politika īstenojot šo direktīvu? Ko jūs plānojat piedāvāt, lai būtu labāka tirgus pāraudzība? Diemžēl Uh, nebija nodrošināts tulkojums. Vai tagad jūs atkal dzirdat? Vai viss ar kanāliem kārtībā? Varbūt jūs varētu vēlreiz atkārtot savu jautājumu, jo bija problēmas ar tulkojumu. Mikro, please. Lūdzu, izslēdziet mikrofonu. Deci, întrebarea se referă la eficiența energetică, mai exact la ecodesign. Ja jautājums bija par energoefektivitāti un ekodizainu, un es vēlētos uzzināt no kandidāta kunga, kāda būs jūsu politika definējot īstenošanas pasākumus šai direktīvai 125, ar kur tiek iedibināts ietvars ekodizainam. Vēlos uzzināt, kādi ir jūsu piedāvājumi attiecībā uz tirgus pāraudzību, lai nodrošinātu, ka šie standarti tiek ņemti vērā. Un ko jūs plānojat dar darīt, lai labāk paziņot par šiem standartiem uzņēmē darbības ideju? Oettinger. Oettinger kungs. Tas ir patiešām interesanti. Es domāju, ka mums ir ļoti labā informācijas politikā komisijā. Mums ir biežas tikšanās, biežas sarunas, ir arī konferences, kur mēs varam nodrošināt ciešu dialogu un informācijas sniegšanu iesaistītajām pusēm. Es to turpināšu. Es domāju, ka eh, informācijai ļoti liela nozīme, tā var nodrošināt uzticēšanos. Tas nozīmē, ka informēšanas politika mums būtu uh, uh jāattīsta. Mums ir vajadzīgas uh, uh dažādas specializētas konferences. To es uzskatu par vienu no saviem uzdevumiem. Uh, nākamais jautājums. Es, diemžēl, nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Es to tiešām nevaru atbildēt, tas pārāk komplicēts. Es gribētu kādu nedēļu paskatīties, kas ir izdarīts, lai šo direktīvu uh, pietiekami labi īstenot, un um, mums ir jāpārbauda šī īstenošana. Es, diemžēl, man diemžēl vēl nav vajadzīgo zināšanu, lai atbildētu uz šo jautājumu. Lainen kungs, lūdzu. Otinger kungs. Tad, kad es dzirdu jūs runājam, man šķiet, ka jūs esat pārvērties par Paulu. Uh, Jūs runājat par dažādām e, elektrostacijām, jūs runājat par atjaunīgajiem enerģijas avotiem, bet e, novembrī enerģijas e, samitā Štutgartē jūs brīdī, brīdinājāt par, par ENBV, par tās, tā varas eroziju, par pašvaldībām energo jautājumos. Vādinē Virtembergā jūs atbalstat eh, Eiropas ietekmes mazināšanos, bet šeit jūs it kā runājat par eiropeizāciju. Kā tad jūs varētu paskaidrot šīs eh, savas atšķirības viedokļos? Tad mans jautājums, vai šeit pastāv kāda iekšējā rezervē distance attiecībā uz jūsu jauno amatu? Oettinger. Die gibt es nicht. Ähm, übrigens, den Sprung aus einem. Atbilde. Atbilde ir īsa. Nē. Es gribētu teikt, ka elektroenerģija ir reģionāla prerogatīva. Un es domāju, ka mēs, protams, varam realizēt Eiropas līmeņa pieeju praksē, bet otrkārt mana zeme ir ļoti eh, Eiropiski orientēta. Uh, Protams, tas tā nav visu zemju gadījumā, bet mums ir partnerlīgumi ar Franciju, mums ir Donavas stratēģija, mēs esam lielā mērā atkarīgi no eksporta un uh, patreizējā situācija mūsu energoresursu grozā nozīmē to, ka mēs esam lielā mērā atkarīgi tieši no Eiropas. Tālāk par kodolenerģiju. Es neesmu apstiprinājis nevienu atomelektrostaciju Bādenvirtenbergerā. Es esmu mantojis uh, no mana priekšgājēji eh, šīs lietas. Jā, mēs esam uzbūvējuši divas eh, termoelektrostācijas, lai nodrošinātu lielāku energo neatkarību un jauns darba vietas, kas attiecās uz vecajām uh, eh, termoelektrocentrālēm, kur tiek izmantotas ogles. Divas no tām ir tikušas slēgtas, un eh, es gribētu norādīt, ka Bādena-Virtenbergas zemē ir manas valdīšanas laikā uzbūvēta lielākā hidroelektrostacija. Treškārt, ja runājam par bioenergoresursiem un biodegvielu, tad šeit mēs esam panākuši būtisku progresu. Kodola enerģija Grieķija. Protams, mums arī ir uh, Ubrikhēmā. Es esmu, uh, piemēram, palīdzējis uh, slēgt vienu šādu atomelektrostaciju, kuras um, darbības termiņš bija beidzies, bet mums ir iespējams arī izmantot atjaunojamos energoresursus. Kas attiecās uz novembra sanāksmi, kur jūs pieminējāt? Es gribētu paskatīties mūsu franču partneriem acīs. Citiem vārdiem sakot, jā, frančiem ir m, mm, liela daļa uh, tajā elektroenerģijas uh, grozā, ko mēs saņemam un izmantojam, bet mums vajadzētu saglabāt tādu iekšējo līdzsvaru, lai lielākā daļa akciju šādos energo uzņēmumos piederētu uh, vietējām pašvaldībām. Paldies Otingar kungām par visām atbildēm, Eikhaut kungs saka, bet es gribētu saņemt atbildes uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, jūs teicāt, ka standarti nodrošinās drošību investoriem. Vai no šī viedokļa raugoties, vai jūs esat gatavi kopā ar mums cīnīties par emisijas standartiem uh, termoelektrostācijās, kur ir izmantots ogles, tālāk uh, termoenerģija? Mēs zinām, ka ir daudz ziņojumu par bioenerģijas pār un pret, bet mēs gribām saistošus ilgtspējīgumu kritērijus bioenerģijas jomā. Vai jūs esat gatavs cīnīties par šādu kritēriju pieņemšanu? Divi e, viennozīmīgi tieši jautājumi, un es ceru tik patiešas atbildes arī saņemt. Paldies! Paldies! Bioenerģija nav ne laba, ne slikta, jo viss ir atkarīgs no kurienes tā nāk, kā tā tiek ražot, kas tiek izmantot tās ražošanā un kā tā maina kopējo energobilanci. Protams, mums ir vajadzīgas vadlīnijas, ierobežojumi, noteikumi, bet mums ir jābūt skaidrībā par to, ko mēs gribam panākt. Kā arī, ko mēs gribētu aizliegt. Tā kā mums ir vienkārši nepieciešama konsekvence rīkojoties. Protams, šis jautājums, ko jūs uzdevāt, ir pamatots, bet es vēl neesmu stājies amatā. Tādēļ dodiet man vismaz pāris nedēļas, lai uh, es varētu nopietni iedziļināties šajā jautājumā. Katrā ziņā, ja pastāv bažas par to, ka es varētu kaut ko nepamat nepamanīt eh, vai kādu uzdevumu neizpildīt, tad es darīšu visu, lai labotos. Eh, kas attiecās uz konkrētiem nosacījumiem, standartiem, ko jūs pieminējāt, tīpaši um, autobūves sektorā? un modernajām emisiju sistēmām tad es esmu pamanījis, ka nevienmēr autoražotāji izliek visas kārtas galdā. Tas ir kā pokerspēlē. Tādēļ es esmu gatavs paraudzīties uz to, ko mums ir gatavi piedāvāt ražotāji, un varbūt pārnest šo atbildības nastu uz viņu pleciem, jo ražotājiem mums ir jāpierāda, ka kaut kas ir tehniski neiespējams, un tad uh, es varu veikt kaut kādu tādu diferencētu izvērtējumu. Katrā ziņā mēs pateiksim to, ko mēs gribam, parlaments, komisija, padomu kopā pateiks, ko mēs gribam, un tad mēs kopīgi pie tā strādāsim. Paldies! Van Brunts kundz lūdzu. Paldies, komisāra amata kandidātu kungs. Man ir jāsaka, ka es esmu nedaudz vīlusies. Jā, es zinu, ka jums nebija varbūt īpaši daudz laika sagatavoties šai uzklāstīšanai, taču mums ir vajadzīgi skaidri mērķi. Uh, Eh, šķiet, ka jūs nevēlaties šos mērķus skaidri noteikt. Šķiet, ka jūs eh, slēpjaties aiz subsidiaritātes principa. Protams, ka enerģijas grozs ir atšķirīgs dažādās dalība valstīs, taču bez šaubām jūs noteikti zināt, eh, ka cik augstas subsīdijas mēs izdodam par dažādiem enerģijas veidiem. Tieši tāpēc man ir ļoti konkrēts jautājums, uz kuru sagaidu arī konkrētu atbildi. Vai jūs esat gatavs? Eh, šīs subsīdijas pielāgot tādā veidā, lai vairāk tiktu investēts atjaunīgajos enerģijas avotos un mazāk tiktu investēts atomenerģijā un, un citās neilgtspējīgās e, enerģijas formās. Galu galā mums Eiropā ir jāpanāk un jāsasniedz šie uzstādītie mērķi, un mums ir jāveic izmaiņas. Paldies, vārds Otingaram atbildē. Eh, deputāts kundze, esmu uh, gatavs likt uzsvaru uz atjaunīgiem enerģijas avotiem un energoefektivitāti. Tas nozīmē arī dažādas uh, pētniecības programmas un pētniecības mērķi, kas mums ir jāuzstāda. Tieši tāpēc mums ir arī uh, jāsagatavojas nākamajiem periodiem. Tas ir jādara laicīgi un uh, pat ātrāk. Esmu pārliecināts, ka mūsu kopīgais darbs pilsāņu vidū tiks akceptēts tad, ja Eiropas Savienība darbosies pietiekami spēcīgi, darbosies tik spēcīgi, cik tas ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīgi arī vienoti un centrāli mērķi. Mani, protams, pārliecina substitātes princips cik tālu tas attiecas uz uh, vietējiem un uh, reģionāliem centriem. Tur, kur uh, darbojas Eiropas dimensija, tur, protams, Eiropa arī pilnībā ir jābūt rīcības spējīgai. Galu galā līgumu visi akceptē, un līgumā tā arī ir rakstīts. Es domāju, ka mums būtu tikai gudri ievērot subsidētas principu. Uh, Pirms, pēc pāris gadiem mēs noteikti eh, redzēsim daudz dažādu regulu, direktīvu, ko mēs būtu pieņēmuši, ko jūs arī, par kuriem arī jūs būtu nobalsojuši. esmu gatavs darboties ar jums. Es domāju, ka nebūtu prātīgi pieņemt vienpusējas lēmumus no Eiropas puses, kur var iesaistīties citas puses, tā skaitā dalība valstis. Es domāju, ka mums ir jābūt pietiekami gudriem, mums ir eh, jābūt skaidriem arī attiecībā uz Luksemburgu. Un eh, pieņemtās direktīvas un regulas noteikti ir jāizteno. Vārds eh, papildinātājumam. Jūsu kolēģis vakar jau teica, un man šķiet pilnīgi pareizi, ka mums ir jāņem vērā subsidaritātes princips, un tas nedrīkst mums liekt darīt to, ko mēs vēlamies panākt. Un es pār, esmu pārliecināts, ka jūs vēlaties koncentrēties uz atjaunojumām enerģijām. Es nezinu, cik daudzas reizes jau mēs esam pieminējuši Bādens Virtembergas vārdu šodien, bet mēs vēl neesam runājuši par nabadzību, kas saistīta ar energoresursiem. Enerģijas resursi kļūs arvien dārgāki un ir mūsu sabiedrības daļas, kas vienkārši nevarēs to atļauties. Ko jūs darīsiet šajā sakarā? Oettinger. Es ist unsere Aufgabe, sensibel zu beobachten, wie die Mūsu uzdevums ir uh, sekot līdzi, kā attīstās izmaksas enerģijas jomā. Galu galā tas ir tāds pats uzdevums arī ģimenēm eh, privātajā jomā. Es domāju, ka mums vajadzētu skaidri izstrādāt šāda veida noteikumus. Mums ir šāds uzdevums. Otrām kārtām piegādes drošums. Tas ir saistīts arī ar cenu. Es sniegšu savu ieguldījumu, lai eh, gala eh, patērētājs varētu samaksāt par enerģiju, ne tikai rūpniecības uzņēmumi. Es uzskatu, ka nedrīkstētu šķelt sabiedrību balstoties uz enerģijas cenu. Nākamais enerģija ir daļa no um, produktu groza, un Eiropa galu galā ir sociāla valsts. Galu galā mums ir jādomā par likumdevēju lomu. Tieši tāpēc vislabākais ceļš ir tāds, lai jebkurš, neskatoties uz šī cilvēka izcelsmi, uh, um, sabiedrības slāni un tā tālāk, lai šis cilvēks varētu atļauties gan apģērbu, gan pārtika, gan arī enerģiju. Es domāju, ka tas ir pamatprincips uh, visām konstitūcijām, visām iekārtām Eiropā. Nedrīkstētu būt tā, lai kādam atslēdz elektrību vai gāzi. Mēs šeit uh, salīdzinam dažādus uzdevumus dalību valstīs. Es varu iedomāties, ka mēs teiksim, ka enerģijas uzņēmumi nav izpildījuši savus uzdevumus. Vērners Langens. pretēji savai kolēģei, es īstenībā neesmu vīlies par jūsu sagatavošanās, esmu priecīgs par to, kā esat sagatavojies šai uzklausīšanai. Šķiet, ka režisors šeit ir ļoti labi darbojies. Klauds Turmes ir kļuvis par jauno beļģu kolēģi, un viņš mums ir skaidri pateicis arī, ko jums vajadzētu teikt. Jo Lēnens arī, tāpat kā iepriekšējos gados, Viņš jau zina, kā tas ir, kad kāds kļūst no saula par Paulu. Bet es nezinu, vai tā ir taisnība, jūs taču esat parlamentārietis. Zviedrijas kolēģe arī ir jauna. Ja kāds ir bijis federatīvā zemē premjers, tad eh, šis spiediens ir noteikti lielāks nekā Zviedrijā. Cilvēks noteikti zina, kā tikt galā ar konfliktiem, kā paust savu nostāju un viedokļus. Es gribētu dzirdēt, kā jūs esat sagatavojies uh, tikt galā ar konfliktiem ar uh, jūsu kolēģiem. Vai nu šeit būtu runa par presi, vai būtu runa par jūsu priekšsaci piebalgu, kā jūs uh, centīsieties iekšēji atrisināt dažādus konfliktus? Otingerkungs. Jā, es gribētu teikt, ka pēdējās dažās nedēļās es esmu pieredzējis tiešām labas gribas izpausmas gadījumus no komisāru amatu kandidātu puses, un man šķiet, ka mēs visi spēlējam kā komanda. Uh, piemēram, tāpat kā kolēģi, kas ir atbildīgi par ārlietām, par tieslietām, par ekonomiku, monetārajām lietām, jo daudzām sarunām, kas ir notikušas pēdējās nedēļās, es gribētu teikt, ka Briselē darbojas izcili cilvēki, amatpersonas, un, piemēram, manā ģenerāla direktorātā es redzu, ka uh, Um, darbojas uh, ļoti prasmīgi cilvēki, un mūsu uzdevums ir veidot sadarbības tīklus, lai mēs arī identificētu eventuālās um, konflikta uh, vietas un nu, tam sagatavotos un censtos panākt pozitīvu risinājumu. Es, protams, varu sadzīvot arī ar masu mēdījiem, bet tas nav mans uzdevums censties paust savu viedokli caur presi kolēģiem. Nē, es vispirms runāšu ar viņiem personiski par jautājumiem, kas mums būs aktuāli. Un es domāju, šajās jomās, kur notiek pārklāšanās, piemēram, enerģētika, klimats, vidas aizsardzība, es domāju, tā, tā nav nelaime, bet tā ir priekšrocība drīzāk, un es domāju, tas ļauj mums vieglāk atrisināt globālās problēmas. Langenkungs papildus jautājums. Jā, ir tikuši uzdot tik daudz jautājumu par Bādenu-Virtenbergu. Es gribētu norādīt uz to, ka varbūt ir kaut kādas pozitīvas lietas, ko jūs varētu paņemt līdz, kā ministrs, uh, kurš ir strādājis lielā federālā zemē, jo ļoti bieži jūs esat pieredzējis to, ka nebūtu nav viegli ieviest Eiropas likumdošanu reģionālajā līmenī. Un jūs um, redzējāt, ka tas ir tāds pienesums, es domāju, ko jūs varētu komisijā pasniegt kā ļoti vērtīgu pienesumu. Atbild. Es gribētu pavisam īsi atbildēt uz uh, šo jautājumu vai komentāru. Es zinu, kā tiek ieviest šie Eiropas standarti eh, reģionālajā līmenī, un tad es varētu censties uzlabot likumdošanas efektivitāti un izvairīties no liekas birokrātējas. Otrakārt, eh, man pārsteidz tas, ka šī direktīvu sistēma, kas ir jātransponē nacionālajā likumdošanā, ļoti bieži rada neapmierinātību. Bieži no tā izvairīties nevar, bet ja mēs strīdamies par kompetenci un tā tālāk, tad tas noteikti neveicina direktīvas īstenošanu. Eh, tālāk vēl lietas sarežģīja, piemēram, dažu dalību valstu federālā sistēma, un cilvēkiem ir ļoti daudz pretestības un nepatikas. Es gribētu uh, ierosināt, ka ir iespējams varbūt aizstāt esošo sistēmu, piemērojot striktāku subsidiaritātes principu. Lansdorf kungam vārds jautājumam. Paldies priekšsēdētāji, komisāra amata kandidāta kungs. Kā es redzu situāciju patreiz, tad jūs esat bijis ļoti piesardzīgs, tajā pat laikā pārliecinoši savās atbildēs. Bet es gribētu veicāt sekojošo ņemot vērā krīzi, kādā patreiz esam naftas un dabasgāzes sektorā. Eh, būtu jārunā par banku attieksmi. Ļoti bieži bankas kavē līgumu īstenošanu starp uzņēmumiem. Ko jūs esat iecerējis darīt šai sakarā? Eh, piemēram, Šeit es domāju par Eiropas standartu sistēmu, kas varētu lietas atvieglot. Atbilde. Paldies Lāmsdorf kungām. Ja runājam par finansēšanu, par projektu finansēšanu un banku attieksmi, kā jūs teicāt, patreiz situācija ir neapmierinoša, bet tas attiecās ne tikai uz enerģētiku vai uz naftas nozari. Uh, banku krīze nozīmē to, ka šāda attieksme būs vērojama arī citās nozarēs. Ir apgrūtināta jaunu uzņēmumu veidošana un tas attiecās uz visām nozarēm. Mums ir jāraugās, vai bankas ir spējīgas un gribošas pozitīvi rīkoties šādās situācijās. Ja nē, tad mums vajadzētu izmantot Eiropas līmeņa bankas vai citus atbilstošos finanšu instrumentus, kā piemēram valsts garantijas, kas varētu veicināt pamatot un saprātīgu investīciju finansēšanu. Vēl ir agrīni par to runāt, bet es domāju, ka banku spēja un grib rīkoties ir tikai daļēji. Lamsdorf kunga papildus jautājums. Kā dienvidu koridors veidos Eiropas enerģētikas tīklu struktūras elementu vai daļu no tās. Tātad šis dienvidu elements. Jūs domājat par dabas gāzi? Vajadzā Otinger kungs. Jā, iet runa par dabas gāzes vadu no Grieķijas uz Itāliju. Attālums ir pavisam neliels, izmaksas ir mazas salīdzinājumā ar Nabuko gāzes vadu projektu. Šis dienvidu koridors, ko es pieminēju, ir daudz tuvāk un tas ir daudz īsāks. Otingerkunga atbild. Dienvidu koridors tāpat kā Francijas dienvidi, tāpat kā Baltijas valstis un Polija, ir iekļauti starp Eiropas enerģētikas struktūrās, bet šeit ir jāņem vērā, um, protams, arī um, piegādes kvalitāte, um, noslēgto līgumu saistības. Ja runājam par Nabuko, tad es centīšos izvairīties no tām kļūdām, kas tika pieļautas Ziemeļu gāzes vadu projektā. Uh, raugoties, lai tiktu ņemtas vērā visu iesaistīto pušu intereses. Piemēram, Itālijas, Austrijas un Grieķijas jautājums šajā trīstūrī un arī Balkāna tā ir viena svarīga teritorija, un mums ir jāpanāk, lai viss valsts varētu teikt, mēs tikām ņemt vērā. Paldies, nākamais jautājums, Valjāns Kundze. Otinger Kungs. Vai jūs uzskatāt, ka Nabuko projekts ir jāpārstrādā attiecībā uz maršrutiem, avotiem, un ja jā, tad kā? Cauruļvādu izbūve vienmēr jūs padara atkarīgus no labās gribas izrādīšanas šī cauruļvada otrā galā, kamēr energotermināli ļauj izmantot enerģiju no dažādiem avotiem. Vai jūs veicināsiet investīcijas? Uh, šādu terminālu izbūvē Eiropā? Un, ja jā, tad kā? Paldies! Altingar kungs, jums iespēja atbildēt. Šķidrinātās gāzes glabātovs ir pretrunā ar cauruļvadu, teiksim, šo projektu būtību tā tiek apgalvots, bet es tam nepiekrītu. Ja runāju par Nabuko, tad šeit cauruļvadu maršruti jau ir nodefinēti, tur nekas nemainīsies. Katrā ziņā mums ir svarīgi piegādes ilgte, drošība ilgtermiņā. Uh, šis projekts būs dārgs katru gadu, un tas, tas būs pamatots tikai tad, ja mēs varam ar to nodrošināt va, piegādes drošību vairāku uh, gadu desmitu garumā, pilnā apjomā un pilnā, ar, par, ar pilnu jaudu. Ja runājam par partneriem, tad, protams, ne visās valstīs um, valda pilnīga, um, pilnīgs tiesiskums, bet, ja runājam par Azerbaidžānu, viņiem ir pies, teiksim, šī sasaiste ar uh, Eiropas Savienību, un tad es domāju, ka viņi arī izpildīs savas līguma saistības. Un kopā ar citiem kolēģiem es raudzīšos, lai tie līgumi, kas tiks slēgti ar eh, partneriem, lai tajos būtu iestrādāt visi eh, tiesiskās aizsardzības mehānismi. Papildus jautājums Jā, bet varētu izrādīties, ka Nabuko nāksies pārprojektēt arī tīri no maršrutu viedokļa, lai piegāde būtu ilgtspējīga, bet tas ir komentārs. Jautājums, ko jūs domājat par šo mīlas trīs stūri starp Eiropas Savienību, Ukrainu un Krieviju, enerģētikas politikas aspektā, protams? Otingar kunga atbilda. Es domāju, ka, lai cik dažāda nav bijusi situācija pēdējos gados, es domāju, ka Eiropas Savienība cenšies izmantot visas iespējas, kas bijušas tās rīcībā, aktīvi vedot sarunas gan Kievā, gan Maskavā. Tā rezultātā kaitējums bija ļoti ierobežots un tika samazināts līdz minimumam. Un es domāju, ka mums ir izdevies satrisināt šo jautājumu daudz labāk nekā tad, ja sarunas vēstu atsevišķas valstis. Tas bija kā tāds tests mums visiem un manam kolēģim piebalkungām. Mēs esam izveidojuši agrīnās brīdināšanas sistēmas, ziņošanas sistēmas, kas ir obligāts, un šie trīs partneri šajā mīlas trīsstūrī, ko jūs pieminējāt visi ir guvuši mācības no pagājušā gada janvāra situācijas. Mm, tik spērti daudz drosmīgi soļi šajā kontekstā. Un, ja mēs paraugāmies uz atsevišķu valstu atkarību, Tad mums ir tagad jādomā, mums ir vajadzīgs 60 vai 90 dienu periods, citiem vārdiem sakot, cik ilgam ir jābūt šīs piegādes drošības periodam. Un varbūt mums vajadzētu noslēgt arī savstarpējus līgumus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai, piemēram, ja vienā dalībvalstī nav pietiekošais apjoms, cita dalībvalsts var pieslēgties un palīdzēt, vai arī uzņēmumi savstarpēji Eiropas Savienībā viens otram varētu palīdzēt attiecībā uz energopiegādi. Tā kā mums ir jāstrādā balstoties uz solidaritātes principu, kas iestrādāts Eiropas kopienu dibināšanas līgumā, un tas ir jāizmanto brīžos, kad tāda nepieciešamība ir. Jā, situācija pagājušā gadā bija dramatiska, bet mēs guvām mācību. Paldies, Mičeros kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, Otinger kungs, es esmu šeit. Es gribētu pateikties par jūsu pārliecinošajām idejām. Lielākai daļai es piekrītu, varbūt izņemot jūsu kodola enerģijas politiku, bet tas vienmēr ir bijis tāds pretrunīgs jautājums. Bet uz brīdi paskatīsimies nākotnē. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par alternatīvu energo avotu attīstību, kas balstītu uz jaunajām tehnoloģijām, piemēram, ūdeņraža motori, kas varētu tikt izmantoti vairāk autobūvē un kas varētu kļūt arvien nozīmīgāks vēl uh, jauno tehnoloģiju izmantošana, kas neemitē CO2 vai citas siltumnīcas efektu radošas gāzes. Un vai jūs veicināsiet šo jauno tehnoloģiju iekļaušanu jūsu darba kārtībā, vismaz pētniecības līmenī, vai arī varbūt jūsu mandāta termiņa beigas? Paldies! Ja la risposta Es gibt Forschungsbereiche. Ir tādas pētniecības jomas, kur uh, uzņēmumi ir pietiekami spējīgi veikt uh, pētniecību. Ir tādas jomas, kur uh, pētniecība ir jāveiks valsts līmenī, bet ir arī tādi, tādas pētniecības jomas, ko, kuras ir tik plašas un tik komplicētas, ka uh, par tām pilnībā atbildēt var tikai Eiropas Savienība kopumā. Uh, Es gribētu uzsvērt, ka enerģijas joma ir joma, kurā visi Eiropas spēlētāji e, ir tiesīgi apvienot savus spēkus. Es uzskatu, ka e, enerģijas pētniecība ir viena no manām prioritātēm. Tieši tāpēc nākamo gadu laikā es centīšos panākt, lai te tiktu ieguldīts vairāk līdzekļu. Pēc naftas krīzes bija Eh, tādi laiki 70. gados, kad Eiropas valstis eh, attiecībā uz savu IKP eh, izdeva daudz vairāk naudas enerģijas pētniecībai. Mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu infrastruktūrai un vairāk līdzekļu pētniecībai, lai mēs varētu pētīt jaunas enerģijas ražošanas un efektivitātes tehnoloģijas. Ir programmas Eiropas līmenī, ir arī a, tīkls ar visiem spēlētājiem Eiropā. Savā valstī man ir bijusi plaša pieredze ar dažādiem institūtiem, Marksa Planka institūtu, arī Karlsroē pēdējā gada laikā mēs daudz ko esam paveikuši. Mums ir bijuši šie vecie atomenerģijas pētniecības centri, kas ir apvienoti ar eh, tehniskajām augstskolām. Līdz ar to mums ir labs pamats pētniecībai. Tas nozīmē, ka mums eh, šie mūsu spēki būtu jāapkopo un vajadzētu organizēt darbu Eiropas līmenī. Mums vajadzētu norādīt, ka mēs nevēlamies, lai mūs pārspētu uh, kāds cits reģions pasaulē attiecībā uz jaunu tehnoloģiju izmantošanu. Es to uzskatu par vienu no svarīgākajiem punktiem savā darbā un e, sadarbošos arī ar kolēģi e, pētniecības ģenerāldirektorātā. Lūdzu, vārds papildu jautājumam. Paldies, varbūt par to būs vairāk jārunā nākotnē, bet uz brīdis vēlos atgriezties pie tā, ka vairākas Eiropas Savienības valsts ir atkarīgas no Krievijas gāzes saņemšanai. Un dažos gadījumos šīs valsts saņem pēc visu gāzi no Krievijas, piemēram, Slovākijā, no kuras var iesnākt. Un centrālajā austrum Eiropā tas rada bažas, ja ņemam vērā, kāda krīze notika pagājuši janvāri. Tas rada gan politisks, gan ekonomikas aspekts, un kurus aspekts jūs ņemsiet kā pašus svarīgākos, lai rastu risinājumu Krievijas ietekmes risin, risinājumam šajā jomā. Un vai jūs domājat, mums izdosies rast labu kompromisu starp politiku un ekonomiku? Otīngera kungs vārds atbildē. Jā, patiešām. Es eh, vēlos uzņemties atbildību, kas varbūt eh, nav tik labi zināma ir tādas valstis, kur atkarība līdzinās nulē, bet ir arī tādas valstis, kuras ir simtprocentīgi atkarīgas no gāzes no citām valstīm. Es domāju, ka šis iekšējā tirgus process, kad tiek izbūvēti attiecīgie cauruļvadi tā, lai neviens netiktu apiets, eh, ir ārkārtīgi būtisks. Es to vēlos eh, atbalstīt. Mums ir jāzina, ka ir bijusi vēsturiska izaugsme Eh, Eiropas Savienībā, protams, ir dažādi mērķi, brīvība un tā tālāk, bet tiem var būt dažāda nozīme dažādās politikās. Pēdējais punkts. Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu uzskatīt Krieviju par strateģisku partneri, neskatoties uz mūsu atkarību. Mums vajadzētu praktizēt šo partnerību, mums vajadzētu uzņemties eh, ciešus kontaktus ar valdību Maskavā Mums vajadzētu panākt, lai šī atkarība mums eh, nav trūkums. Paldies eh, vārds jautājumam Enčūkungam. Paldies priekšsētāji. Komisāram atkandāt kungs. Nelaimīgā vai laimīgā kārtā jūs esat atbildējis uz visiem manis sagatavotajiem jautājumiem, un tādēļ es runāšu par solidaritāti, jo solidaritāte starp 27 dalību valstīm ir ļoti būtisks elements, lai nodrošinātu energoresursu piegādes drošību Eiropas Savienībā. To paturot prātā, ja rodas kāda krīze gāzes piegādē, vai jūsuprāt risinājums varētu būt tāds, ka mēs izveidotu atsevišķos reģionos glabātuvis, lai uzkrātu gāzi, pielietojot ASV modeli eh, attiecībā uz naftu. Paldies! Oettinger. Oettinger kungs. Uzglabāšana ir viena no atbildēm atkarības mazināšanai. Es vēlos izmantot dažādus līdzekļus. Uzglabāšana ir atbildē daudziem mēdījiem. Ja mēs runājam par ražošanu no atjaunīgiem enerģijas avotiem, ja mēs domājam par uh, enerģiju no vēja un par tās uzglabāšanu, piemēram, mēs domājam par Norvēģiju, par Ziemeļūru, vai arī, piemēram, par uh, ūdens enerģiju Alpos, tādā veidā mēs varētu domāt arī par vēja enerģijas uzglabāšanu tā tālāk. Uzlabošanas kapacitāte un iespējas uh, reģionā, kas ir atkarīgs, ir uh, visstrateģiskākā atbilde. Tas attiecas gan uz gāzi, gan arī uz atjaunīgās enerģijas pārveidošanu uzlabājumā enerģijā. Papildi jautājums, kolēģi, lūdzu. Jā, paldies. Kā papildu jautājumu es vēlētos jautāt šādi par energoefektivitātes uzlabošanu ēkās. Mums nav piešķirta Eiropas Savienībā līdzekļi šādai darbībai, un es vēlos jautāt kandidātu kungam, vai ir iespējams nākamajā budžeta veidošanas fāzē atbalstīt to, ka no struktūra fondiem un operatīvajām programmām tiktu piešķirti līdzekļi ēku energoefektivitātes nodrošināšanai. Oteņģeri kungs, lūdzu. Budžeta jautājumos jūs esat noteicēji. Man šeit ir ierobežotas tiesības. Tad, tad ir runa, kā mēs saistīsim eh, mūsu naudu kopā ar dalībvalstu naudu. Ja runa par IKP, es uzskatu, ka šeit ir, uh, eh, gata, nav gatavības uh, veikt lielus lēcienus uz priekšu. Neskatoties uz to, es uzskatu, ka enerģija ir viena no nozarēm, kur uh, vajadzētu panākt vairāk līdzekļu no. Uh, dalībvalstīm, lai varētu veikt pētniecību. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sadarboties ar dalībvalstu pārstāvjiem politikā. Es domāju, ka mums vajadzētu arī nedaudz mainīties. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks uzstādīt jaunus uzdevumus. Galu galā ir bijušas ļoti ilgas debates jau pirms līguma. Mums ir runa par programmām, par investīcijām Eiropas Savienības budžetā. Mums vajadzētu izmantot jau esošās struktūra programmas un reģionāla programmas. Ja šīs programmas tiktu saistītas ar dažādiem stimuliem, tad mēs varētu runāt, kā varētu saistīt enerģijas mērķus ar cita veida mērķiem, izaugsmas mērķiem, nodarbinātības mērķiem. Es domāju, ka šādā veidā mēs panāktu vairāk naudas mūsu mērķiem. Celakas kungam vārds. Paldies, priekšsētāji! Kandāt kungs! Es piekrītu tiem kolēģiem, kas uzskata, ka jūs esat labi sagatavojies šai sanāksmē, jūs esat sniedzis ļoti saprātīgus un labas atbildes, un, un kas ir svarīgi, jūsu atbildes ir bijušas arī godīgas. Jūs minējāt vairākas lietas, par ko es jau pats satraucos par piegādi un par uh, starp savienojumiem, bet es vēlos uzreiz uzdot savu papildu jautājumu. Kā komisāra amata kandidāta kungs uh, plāno risināt Polijas, Lietuvas gāzes cauruļvadu savienojumu jautājumu? Nav piešķirts finansējums šai lietai, jo ekonomiski tas šķiet nav īstenojums, bet uh, Būtībā šie savienojumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu mūsu energo drošību. Vai jūs rastu finansējumu šādam projektam? Otingerkungs. Kā jau vienmēr, mēs uzskatām, ka ekonomika ir atbildīga par investīcijām, bet, protams, ka šī atbilde ietver sevi arī izņēmumus. Ja mēs domājam par dažādām ekonomikas vietām, teiksim, par Baltijas valstīm, tad eh, mums ir jādomā par to, ka šeit ir eh, neliels apjoms un mazs patēriņš. Ja šādu caurvadu nevar izveidot eh, pēc tirgus nosacījumiem, tad, protams, ka mēs to gaidam no Eiropas Savienības. Eiropas Investīciju bankā noteikti tiktu iesaistīta spēlē. Būtu ļoti labi, ja varētu atrast eh, aizdevēju, kas sniegtu aizdevumu un sniegtu attiecīgās garantijas uz eh, nemainīgiem procentiem. Taču es šeit neizslēdzu arī tiešas subsīdijas. Ir ļoti svarīgi, lai šie reģioni tiktu pieslēgti gāzes tīklam un lai mēs tiktu galā ar šādiem noslēgtajiem reģioniem. Nē, vienkārši paldies par atbildi. Fokulīgina Hercog. Paldies, Hercogs kundzei vārds. Liels prieks, ka redzu šeit jūs eh, mūsu rindās. Paldies priekšsēdājiem, arī man prieks atgriezties šajā komitejā un es nekad neju prom neuzdodot jautājumus par enerģiju. Kandidāta kungs, jūs būsiet atbildīgs par energo pētniecību nākotnē un jums jābalstās uz energotehniku plānu, un mēs vēlamies, lai jūs būtu līderi šajā jomā, lai koncentrētos uz energo pētniecību, nodrošinātu inovatīvu izaugsmi, darba vietas saskaņā ar Lisabonas stratēģijām nospraustajiem mērķiem. Un saskaņā ar šo plānu komisija 2009. gada oktobrī uh, izsniedz ziņojumu runājot par finansēm, kas nepieciešama tad 15 miljārdi eiro, kas ir nepieciešama šā tehnoloģija izstrādēji. Mans jautājums ir ļoti vienkārši, ko jūs dariesiet, lai iegūtu šos 50 miljārdus? Tātad, kā jūs iegūsiet šos līdzekļus? Ich werde Frau Abgeordnete in den nächsten Tagen mit der Eh, deputāts kundze, turpmāko dienu laikā es eh, kopā ar kolēģiem, kas ir atbildīgi par pētniecību, eh, runāšu par robežām starp viņu kompetenci un, mūsu kom un manu kompetenci sfēru. Mēs noteikti domāsim arī par budžetu, bet detaļas, protams, tiks apspriestas nedaudz vēlāk. Turmāko gadu laikā es savus uzdevumus redzu šādi. Uh, Par eh, turpmākiem eh, budžeta lēmumiem mums vajadzētu panākt eh, vairāk līdzekļu enerģijas nozarei. Mūsu pētniecības programmas būtu jākombinē ar dalībvalstu un reģionālajām pētniecības programmām. Šādas programmas pastāv jau ļoti plašā skaitā dalībvalstīs un reģionos. Es uzskatu, ka šajā jomā energo Ekonomika un energo apsaimniekošana ir ļoti būtiski jautājumi. Es uzskatu, ka ir jāiesaist arī lielie pētniecības uzņēmumi. Es šeit varu iedomāties kopīgas programmas. Mēs uzdotu dažādus pētniecības projektus, kas būtu interesanti arī rūpniecībai, un te varētu panākt līdzfinansējumu arī no Eiropas Savienības budžeta. Protams, ka līdzekļus sniegtu arī šie uzņēmumi. Šeit es redzu tādu kā partnerību starp uzņēmumiem un Eiropas Savienību. Tie būtu tātad pētniecības uzņēmumi, kas sadarbojas ar Eiropas Savienības pētniecības iestādēm. Tādējādi es uzskatu, ka mēs varētu panākt vajadzīgos līdzekļus. Papildi jautājums kolēģiem. Otingara kungs, jums jāatcerās, ka šī komiteja jūs atbalstīs attiecībā uz strateģisko plānu. Un mans papildu jautājums ir, ka pavasara samitā ir jāsagaudo energo darbības plāns no 10. līdz 15. gadam, vai jums būs kas piebilstams šajā plānā, vai arī kāda ir jūsu devumi sagatavojot šo dokumentu uz pavasari. Wir werden Pirmajā tikšanās reizē mēs spriedīsim par komisijas ieguldījumu Marta samitā. Galvenokārt es gribētu zināt, kāda loma būs šajā samitā klimata aizsardzības jautājumiem un enerģijas jautājumiem, jo galu galā galvenais jautājums noteikti būs krīze. Pavisam drīz jau šis laiks būs pienācis. 1. februārī kad komisija stāsies amatā, ja to varētu uzskatīt vai nu par priekšrocību vai par trūkumu, ka mums jau tik drīz ir samits. Es uzskatu, ka Eh, februārī mums būtu jāveic dažādas neoficiālas sarunas, lai mēs redzētu, ko no mūsu puses mēs varētu ielikt darba kārtībā Marta samitā. Mm, Spānijas prezidentūrā jau ir pavisam konkrētas ambīcijas šajos jautājumos. Es domāju, ka mums vajadzētu saistīt savas prioritātes ar Spānijas prezidentūru. Mums vajadzētu izmantot februāri tā, lai mēs uzstādītu pareizās prioritātes, lai tās šķistu pareizas arī parlamentam. Nākamais jautājums. Odinger kungs, mēs esam dzirdējuši no jūsu puses gan pavisam reālus argumentus, gan arī uh, dažādas konstatējumus. Protams, ka uh, jautājums ir par to, uh, Eh, kādas kārtas ir jūsu rokās, un es skatos arī uz eh, zaļajiem, jo galu galā kārtas uh, mums ir arī zaļas, nevis tikai kā kārškavās sarkanas un melnas. Uh, jebkurā ja gadījumā mums ir arī trumpi rokās, mēs uh, varam daudz ko panākt. Mums ir izmešu tirniecības schēma, ekonodokļi, Mums ir daudz dažādu spēku un efektivitātes konkrētās dalībvalstīs. E, kurš maksās par pāreju? Vai tiks ietekmētas arī darba vietas, vai radīsies sociālās problēma grupas, vai visi varēs samaksāt par enerģiju, vai mums būs e, kopēja stratēģija, lai panāktu šo 2020. gada mērķi? šim, eh, šai atbildē ir vajadzīgas garas apspriedas. Jebkurā gadījumā stratēģija ir jābūt veiksmīgai. Mērķiem ir jābūt pietiekami ambicioziem, bet tajā pašā laikā sasniedzamiem. Uzdevumi rūpniecībai ir svarīgi tad, ja rūpnieki tos var izpildīt un ja darba vietas saglabājās un tiek panākti arī rezultāti. Ja mērķis ir tik augsts, ka uh, tas netiek akceptēts un līdz ar to arī netiek izpildīts, tad eh, tas nozīmētu, ka klimata aizsardzība ir nepareizs mērķis, nepareizs instruments. Es nedomāju, ka kāds zina, vai eh, līdz 2020. vai 2030. gadam uh, Eh, vai tie ir galīgie mērķi. Mums ir jāpanāk akcepts arī citās, citos reģionos, bet šeit mēs neredzam, kāds ir gala termiņš. Mums ir jāparedz iespēja šo mērķu koriģēšanai. Mums ir jāstrādā pakāpeniski. Protams, ka vīzija visiem mums ir viena, taču papildinājumi, korektūras no visu iesaistīto spēlētāju puses eh, arī ir jāparedz. Es iestājos par ambiciozām vīzijām, un esmu gatavs arī tās parakstīt. Bet tajā pašā laikā ir jāparedz mums iespēja realizācijas procesā veikt arī pielāgojumus un korektūras. Tad būt gataviem ieviest grozījumus, modifikācijas, Galu galā, eh, ja mēs uzņemamies šādus 10 vai 20 vai 40 gadu mērķus, mums ir jāparedz šādas korektūras. Papildinājums. Nākamo piecu gadu laikā, Otingergungs, kādi ir jūsu personīgie mērķi, kādus jūs esat uzņēmies? Ko mēs varētu sagaidīt pēc šiem pieciem gadiem? Es vēlētos paturēt vai pat atgūt Eiropas rūpniecisko konkurētspēju. Līdz ar to enerģijas nozarē, ilgspējīgā no, nozarē mums arī uh, būtu zināmi panākumi. Es vēlētos izmantot arī jaunas ilgspējīgas tehnoloģijas. Es uzskatu, ka zaļā enerģija ir ļoti būtiska, taču tajā pašā laikā ir vajadzīgi arī viedie tīkli, inteliģentie tīkli. Tie būs izšķiroši faktori. Mums vajadzētu arī atbrīvoties no dažādām ideoloģijām. Protams, ka nākamie pieci gadi būs izšķirošie, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs liels spars, lai mēs varētu darboties daudz vairāk enerģijas nekā agrāk. Paškas kungs. Komisāra kandidāta kungs. Jūs runājāt par to, ka ir nepieciešams daudz veidot enerģiju, jūs runājāt par enerģijas grozu. Uh, lai mēs varētu novērst turpmākas krīzes. Pastāv ļoti liels potenciāls enerģijas jomā, un šeit es domāju tieši par ūdens enerģiju. Jūs eh, esat runājis arī par Donavas stratēģiju. Mans jautājums saistās tieši ar to. Kā mēs varētu vislabāk izmantot ūdens enerģijas potenciālu? Donavas stratēģija man ir ļoti tuva. Manā valstī Reina ir uh, viena no galvenajām Eiropas upēm, un Donava to papildina. Donavas un Reinas uh, kaimiņu zemes man šķiet eh, nozīmīgas gan kultūras ziņā, gan arī ekonomiskā ziņā. Kad es eh, braucu par Einu, es redzu, cik eh, tā ir būtiska mūsu ekonomis, e ekonomikai. Te ir gan upju ostas, gan ūdens enerģija. Donava arī ir ļoti līdzīgs piemērs bet tajā pašā laikā tā netiek pietiekami daudz izmantota. Piemēram, ja mēs braucam, uh, aizbraucam uz Budapeštu, mēs redzam, ka Donavā gandrīz pilnīgi nav kuģu satiksmes. Mums ir vajadzīgi strateģiski plāni, lai veicinātu upju transportu un arī ūdens enerģijas izmantošanu. Mums vajadzētu izmantot ūdens elektrostacijas. Un nākamo gadu laikā, es domāju, ka attiecībā uz Reinu mēs noteikti īstenosim daudz šādus projektus. Papildu jautājums. Es gribētu pieminēt vēl kādu tēmatu. Jūs teicāt, ka mēs esam gandrīz pārvarējuši enerģijas krīzi, tas bija pagājuši gadu. Bet eh, mums radās ļoti liels problēmas eh, starp Ukrainu un Krieviju. Slovākijas republika atradās ļoti sarežģītā situācijā. bieži vien uh, valstis, kurās atrodas gāzes krātuves, uh, šīs valstis nevēlas uh, sniegt šo gāzi tām valstīm, kuras ir saskārušās ar uh, gāzes trūkumu. Kā mēs varētu nodrošināt, lai uh, sabiedrība, lai citi, citas valstis neizturas kā hienas pret uh, dalību valstīm, kas ir nonākušas grūtībās? enerģija ir prece gan tirgus ekonomikā, gan arī prece, kas uh, ir pakļauta dažādiem etiķetes noteikumiem. Bieži vien mēs saskaramies ar monopolu stāvokli. Šo monopolu stāvokli nedrīkstētu izmantot ļaunprātīgi. Pastāv dažādi uzdevumi, kas ir saistīti ar enerģijas nozari. Ja valstī rodas piegādas grūtības, ja netiek nodrošināta piegāda tās parastajā, pier, pierastajā formā, tad, protams, ka vajadzētu paļauties arī uz gāzi, kas atrodas kādas citas dalībās īpašumā. Tad vajadzētu paredzēt iespēju, ka uh, E, šī valsts var iegādāties cenu no, e, gāzi no krātuves par tirgus cenām. Jautājums par īpašumu un e, kolektīvajām precēm ir ļoti sensitīvs, tīpaši enerģijas jomā. Tas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka enerģija taču mums visiem ir svarīga precē. Paldies, priekšādātāja kungs, Otinger kungs. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist par to, ka 21. gadsimtā enerģiko resursi ir tikpat svarīgi kā ūdens un pārtika. Tomēr, runājot par energo resursu piegādes drošību, mēs par to runājam tīri tehniskos jēdzienos un nevis par to, vai mēs varam atļauties enerģiju. Tirgus liberalizācija ne visām valstīm ir nesusi labumu, cenas ir uzlēkušas ļoti augsti un piegādātāji ir vienkārši ļoti labi uz to nopelnījuši. Mans jautājums ir šāds, ja jūs ticat par sociālo taisnīgumu kopīgās intereses pakalpojumos, kādus praktiskus pasākumus jūs varētu lietot, lai samazinātu energoresursu radītu nabadzību? Danke sehr, Herr Oettinger. Ich bitte um Antwort. Otinger kungs, vārds atbildē. Tas, lai katram būtu silts dzīvoklis, silts ūdens un uh, tiktu nodrošinātas visas eh, ikdienas vajadzības, kas atbilst mūsu cilvēktiesībām, manuprāt, ir mērķis, kas mums visiem ir eh, svarīgs, un tas ir neapstrīdams. Enerģija galu galā nosaka mūsu ikdienas dzīvi. Es uzskatu, ka mūsu pasākumi eh, izveidot transporta tīklus, izveidot iekšējo tirgu, veicināt konkurētspēju, novedīs pie tā, ka cenu attīstība uh, kļūs pārredzama, un uh, enerģija būs uh, tāda prece, par ko visi varēs samaksāt. Es uzskatu, ka uh, šo tematu vajadzētu apspriest arī atklātās debatēs. Mums vajadzētu izveidot kodeksus, kas ļautu mums uh, darboties ar visiem enerģijas uzņēmumiem. No Vācijas tiesībām es zinu arī par daudzām citām nozarēm, kas ir ļoti būtiskas. Proti, krājbankām ir jānodrošina Um, konti visiem. Tās nedrīkst izlemt, kuram tiks dot šāds konts un kuriem nē. Es uzskatu, ka tas attiecas arī uz enerģiju. Regulēšana, konkurence, iekšējais tirgus. Es uh, sadarbošos ar saviem kolēģiem, kas ir atbildīgi par šiem jautājumiem, lai mēs uh, varētu panākt uh, mums visiem svarīgos mērķus. Vai jums ir kāds papildu jautājums, godamā kolēģi? Jā, man rokā ir jaunākais finansplets izdevums. Tas ir tika izdots vakar, un šeit mēs redzam uz vāka banķieru secinājumus sociālā ekonomika, kā būtisks jēdziens, nu, ir izgāzies. Tāds tur ir uz virsraksts. Manuprāt, jums ir jādarbojas sinhroni ar sabiedrību un vispārīgajiem viedokļiem. Vai jūs piekrītat šam virsrakstam par sociālo ekonomiku? Herr Oettinger, Sie haben die Gelegenheit zu antworten. Also im Flensbereich haben einzelne Banker versagt. Jā, zinu, ka da, dažas bankas varbūt ir uh, izgāzušās un daži finanšu produkti varbūt nav izpildījuši iecerēto. Banku nozarē es uzskatu, ka ir vajadzīgas ļoti plašas izmaiņas. Ir tīpaši attiecībā uz banķieru atbildību un uz produktiem, ko tie piedāvā. Mums ir vajadzīga drošība produktiem, kas tiek piedāvāti patērētājiem. Mums ir jānoslēdz un jāpieņem struktūra attiecīgajām banku iestādēm. Tas viss ir saistīts ar dažādu regulējumu izveidi. Es uztraucos par vidusšķiru. Es zinu daudzus uzņēmumu vadītājus un ģimeņu uzņēmumus, kas saka, ka viņi redz sociālo kultūru attiecībā pret saviem patērētājiem, pret eh, saviem sadarbības partneriem. Es vēlētos aicināt, lai tiktu izteikts eh, negatīvs spriedums par visu ekonomiku, kas balstās tikai un vienīgi uz uh, atteici vienā nozarē. Attiecībā uz enerģijas nozari mums vajadzētu uh, domāt par sociālo ekonomiku, domāt par ekoloģisko perspektīvu, tātad ekoloģiski, sociāli, ekonomiski. Šīs ir eh, trīs līdzvērtīgas vērtības, kas mums būtu jāņem vērā. Lielas paldies, Vatīņiem kungs, jūs atbildējāt patiešām uz lielu jautājumu skaitu. Eh, saskaņā ar noteikumiem mēs jums dodam vēl uh, vārdu noslēguma runai. Jums tiek dotas piecas minūtes. Lūdzu, Otingera kungs, dod jums vārdu. Dāmas un kungi, vispirms eh, liels paldies par eh, šo atmosfēru, kas man eh, šķita daudz labvēlīgāka nekā man, mani agrāk brīdināja. Es redzu, ka jūsu jautājumi nav tikai jautājumi, tie ir balstīti jau uz zināmu viedokli, uz plašām zināšanām. Uh, Tieši tāpēc esmu apņēmies turpināt darba kontaktus ar jums gan Strasbūrā, gan arī dažādās vakara sarunās bez darba kārtības, kur mēs varētu pilnīgi atklāti runāt par mūsu mērķiem, par mūsu problēmām, pretenzijām un tā tālāk. Esmu gatavs sadarboties atklāti ar ikvienu sadarboties ar, ar ikvienu šeit parlamentā no ikvienas ievēlētās partijas. Jūs man visi esat vienlīdz svarīgi. Galvenie noteiktie mērķi ir skaidri. Daudz, kas jau ir uzsākts, mums daudz, kas arī ir jā, jārealizē, un parādīsies arī daudz, kas jauns. 194. pāntā es saredzu gan atbildību, gan arī lielas izredzes un iespējas. Šīs iespējas um, izpildīt, manuprāt, tā ir mūsu uh, nākamo piecu gadu uh, prioritāte. Tieši tāpēc es uh, gribu darboties uh, kā pakalpojums sniedzējs jums un arī kā partneris. Es uh, ļoti priecājos par šo uzklausīšanu, jūs man esat izrādījuši lielu uzticību un es domāju, ka mēs esam koleģiāli un godīgi esam šeit panākuši ļoti labu atmosfēru šajā zālē. Liels paldies jums par to! Herr Ministerpräsident, der Applaus zeigt. Ministra prezidenta kungs aplaus norāda, ka uh, arī kolēģiem šī atmosfēra patika. Liels paldies par jūsu atbildēm. Līdz ar to šo sēdi var uzskatīt par slēgtu. Koordinātoru sanāksme notiks pulksten 14. un mēs vēlreiz eh, tiksimies mūsu komitejas sanāksmē, kur mums būs vēl citu komisāru kandidātu uzklausīšana. Lielas paldies!